Uh, well, good morning, everybody. Labrīt. Sveicu jūs uh, mūsu jūnija sanāksmē. Šodien visu dienu mēs uh, tiekamies un rīt arī visu dienu strādāsim. Mums ir liels daudzums ziņojumu. Sirsnīgi sveicu visus un arī visus, kas mums uh, seko internetu tiešsaistē. Jo īpaši gribētu sveikt Olisonu Dānijas eh, ministru, kurš pārstāv Eiropas Savienības padomas Dānijas prezidentūru. Es eh, vēlāk stādīšu viņu priekšā. Tagad daži uh, jautājumi. Jūsu darbkārtības projektā gribētu jūs informēt, uh, ka mums ir nācies mainīt uh, secību dažiem punktiem vienkārši, lai referentiem būtu ērtāk lai viņi varētu ierasties. Jums vienkārši ir jāskatās tās darba kārtības, kas ir izdalītas. Šo pēcpusdienu, manuprāt, ir pirmās izmaiņas, kur Traskovska kungs ieradīsies 3.30, lai runātu par um, mūsu atzinumu par uh, publisko informāciju, un to mēs esam samainījuši ar komijas kundzes ziņojumu par datu aizsardzību, kas e, tagad e, tiks skatīts ceturtdienas pēcpusdienā četros. Tās ir būtiskas izmaiņas, ja jums šie jautājumi interesē. Mums ir arī uh, izmaiņas, runājot par Vaisgerbers kundzes ziņojumu par uh, trokšņa līmeni, bet tas ir tikai balsošanā izmaiņas. Pusdesmitos rīt sāksim balsot, to gribēju visiem atgādināt. Mums ir jābalso par virkni svarīgu ziņojumu un atzinumu, un lūdzu ierodieties laicīgi uz balsošanu. Koordinātori tiksies 21. jūnijā 5. Vienkārši jūs gribēju informēt par to, un mēs eh, tad. Uh, tā kā tādu inventarizāciju veiksim, kas ir noticis pēdējos sešos mēnešos. Gribēju jūs informēt arī par to, ka mums ir mūsu jūnija newsletter eh, vēstkopa. Ministram arī var iedot vienu kopiju. Un ja jūs uh, ieiesiet komitejas uh, mājaslapā, kas ir uh, parlamenta mājaslapā, jūs varēsiet arī lejupielādēt um, elektronisko versiju šim dokumentam. Tur ir arī aktīvas saites. Uh, Un ja jūs mums nosūtīsiet savu e-pakstu adresi, tad mēs jums to nosūtīsim arī regulāri, tik līdz tas iznāk. Un jūs varēsiet kļūt par eh, iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komitejas draugu. Un eh, ministra kungs varbūt arī to vēlētos izdarīt, jo mēs vēlamies uzturēt saikni ar jums. Tie ir uh, tie jautājumi, par kuriem gribēju runāt, vai mēs varam pieņemt darbkārtību. Paldies! Jūsu dokumentu mapēs ir um, protokoli sanāksmē, kas uh, notika 30. līdz 31. maijā, un šie protokoli tiks uzskatīti par pieņemtiem, ja neviens līdz sēdz beigām neiebildīs. Atvainojos, ka ministra kungs, ka tik ilgs ievads man bija jāsaka, bet gribētu vēlreiz sveikt uh, izaugsmes un uzņēmēdarbības ministru Olesonu no Dānijas valdības, kurš ir ieradies pie mums. Uh, lai sniegtu tādu noslēgumu ziņojumu un pārdomas par uh, šo te prezidentūru. Mūsu komiteja noteikti uzskata, ka šī prezidentūra ir bijusi ļoti veiksmīga un aktīvi sadarbojusies ar mums. Un viens no svarīgākajiem faktiem ir tas, ka ministrs mums vienmēr ir atbalstījis ļoti efektīvi skatot visus mūsu darbkārtības punktus. Esmu vairāk kārt ar viņu ticies gan šeit, Brīselē, gan Kopenhāganā. Uh, un daudz no kolēģiem arī ir devušies uz Kopenhāgenu. Un uh, pateicoties jūsu prasmīgajai komandai un mūsu referentu darbam, kas uh, ļoti labi sadarbojās, manuprāt, esam panākuši būtisku progresu daudzos jautājumos, kas noteikti nāk par labu komitejai, Eiropas ekonomikai un arī atspoguļo to, cik svarīgi jums ir šie jautājumi. Es šodien esmu uzlicis savu Dānijas šlipsi un to paturējuši arī. Manuprāt, šis darba periods ir bijis tiešām ļoti konstruktīvs. Un arī Bernadete ir šallīti uzlikt ļoti jauki. Man ir prieks, ka esat ieradies uh, un lūkšu jūs dalīties uh, savās domās ar mums par to, kāds ir bijis šis darba posms un uh, kur mums turpmāk vajadzētu pievērst uzmanību, un pēc tam došu vārdu kolēģiem, lai viņi varētu uzdot jautājumus. Jo, lūdzu, ministrs kungs, jums vārds. Mange tak for, for velkomsten, og, og tak fordi man får lov. Paldies par šiem ievadvārdiem, par to, ka jūs man jā, sveicāt komitejā. Un sākumā, kad sāks prezidentūra, ir viegli um, izklāstīt to, ko nu visu mēs apņemamies darīt, bet kaut kad pienāk laiks, kad vajag arī um, atskaitīties par to, kas no solījumiem ir izpildīts. Un tagad mēs varam izdarīt tādu kā inventarizāciju un paraudzīties, ko tad esam paveikuši no apsolītā. Vispirms gribu pateikt, ka man ir liels prieks ka mēs, mūsu plāni bija visai tādi tālajoši, ambiciozi, sevišķi jomās, kas attiecās uz iekšējo tirgu. Un to es varēju apsolīt arī tāpēc, ka zināju, ka var rēķināties ar labu sadarbību ar šo komiteju un arī ar tās priekšādātāju Hārboru kungu. Darbs ar parlamentu mums bija sekmīgs, kad Dānija uzsāka prezidentūru, uh, Eiropas Savienība bija nonākusi dziļā krīzē, bija ļoti daudz smagu uzdevumu, kādi mums ar kuriem bija jāsastopas. Krīze vēl nav pārvarēta un mums jāturpina risināt grūtie uzdevumi. Dānijas prezidentūra apsolīja konkrētus rezultātus, apsolīja sasniegt kaut ko konkrētu, Eiropas nostiprināšanā un parādīt Eiropas integrācijas un sadarbības pievienoto vērtību. Un es esmu jau teicis, ka izaugsme un finansiālā konsolidācija ir divas, divi tādi kā pamati, uz kuriem balstās Eiropa, un Dānija centās sasniegt rezultātus abās jomās. Domājot par izaugsmi, tā bija viena no manām prioritātēm. Un es eh, daudz nodarbojos ar iekšējā tirgus aktu. Gribu arī pateikties komisijai par šīm 12 eh, galvenajām iniciatīvām, kas ir izstrādāts, lai atkal atsāktu izaugsmi Eiropas Savienībā. Eiropas iekšē tirgus akts bija centrālais instruments, ar ko mēs strādājām, un centāmies sasniegt rezultātus. Ceram, ka pirmajā lasījumā trīs dosjē panāksim vienošanos. Esam jau vienošies ar parlamentu par normēšanas regulu un ceram, ka arī riska kapitāla uh, fondu un sociālo uzņēmumu gadījumā uh, tiksim galā pirmajā lasīmā pirms Dānijas prezidentūras beigām. Tāpat iz, iz, panācām vienošanos par vadlīnijām, par citiem punktiem. Tā ir direktīva par uh, audita darbību un arī strīdu izšķiršanu patērētāju strīdu gadījumos priecājamies, ka trīs būtiskas iniciatīvas varēja noslēgties un priecājamies tagad par ar prieku jau gaidām otro iekšējā tirgus akta daļu, ko izdos komisija. Eiropas standartizācijas sistēma ir cita prioritāte. Dānijas prezidentūra panāca kompromisu ar um, padomi un, par, un komisiju. Un jācer, ka standartizācijas process Eiropā kļūs vienkāršāks. Līdz ar to uzņēmumi uh, Uh, un firmas varēs piedalīties šo normu izstrādē, lai uh, varētu arī samazināt produktu izstrādes laiku. Un privātās ITT, IKT normas arī tagad būs piemērojamas valsts iepirkuma procedūrā, attie arī attiecībā uz jaunām tehnoloģijām un līdz ar to viss šis uh, valsts iepirkuma process kļūst caurskatāmāks. Mēs esam arī rūpējušies par to, lai Eiropas uzņēmumi līdz ar to kļūtu konkurētspējīgāki ārpus Eiropas Savienības. Gribu teikt Harbora kungam paldies un Kumī kundzei arī par labo sadarbību un par labo gribu, ko mēs eh, izjutām regulāri. Par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem arī tiem ir liela loma, domājot par izaugsmes nodrošināšanu Eiropā, bet krīze nozīmē, ka tagad ir grūtāk tikt klāt kapitālam maziem un vidējiem uzņēmumiem, un priekšlikums par riska kapitāla fondiem pieļaus eh, lielāku, labāku pieejamību kapitālam, dos lielāku pieeju maziem un vidējiem uzņēmumiem, un arī sociālajiem uzņēmumiem tiks atvieglota piekļuve kapitālam. Tas ļaus arī radīt darba vietas, uzlabot uh, dzīves kvalitāti, sevišķi tādām īpaši uh, apdraudētām grupām Eiropas Savienībā kopā ar Eiropas parlamentu sadarbība bija veiksmīga arī sekojošā jomā, domājot par patērētāju drošību, par e-komerciju, eh, pārobež, pāri robežām apmēram 40% um, šo eh, komerc darījumu eh, internetā notiek Eiropas Savienības robežās, un nedrošību rada tieši tas, ko darīt, ja par preci ir internetā samaksās, bet preci netiek piegādāta. Un padomē mēs panācām arī uh, tādu kā izstrādi alternatīvām strīdu izšķiršanas um, iespējām tiešsaistē, un līdz ar to palielināsies patērētāja drošība visā Eiropas Savienībā. Uh, un dalībvalsts, kurās attiecīgā sistēma jau ir ieviesta, um, varēs to izmantot arī sadarbībā ar citām valstīm. Un esam arī strādājuši, lai patērētāju strīdi tiktu izšķirti ātrāk, lai normas būtu izstrādātas tā, lai patērētāji baudītu vienādas iespējas. Tā pašā laikā strādājām pie uh, valsts uh, pasūtījuma konkursu noteikumu vienkāršošanas. Tas ir svarīgi gan uzņēmumiem, gan valsts iestādēm, un arī šeit es priecājos par progresu, ko panācām padomē Dānijas prezidentūras laikā, jo šis jautājums nav viegls. Un tomēr tas ir jārisina, jo tas ir viens no izaugsmes dzinējiem Eiropas Savienībā. Uh, Un vēl divas lietas. Šī konkursa procedūra, tā ir paredzēts kļūt vienkāršākai, ir paredzēta lielāka elastība un lai varētu uzlabot konkurētspēju. Tā pašā laikā koncentrējāmies uz to, vai arī inovāciju, sociālos mērķus vai vides aspektus arī varētu ņemt vērā, izstrādājot jaunas normas valsts iepirkuma procedūrai. Un um, vēl ir jāveic tehniskā pielāgošana, bet daudzās jomās mēs esam viensprātis ar padomi un panācām, ka tiek publicēts progresa ziņojums un daudz ko no tā iekļāvām galīgajā kompromisa tekstā. Uh, Arī piekļuves procedūras tagad ir vienkāršotas, tās ir pieejamas lielākām dalībnieku lokam, un tas ir būtiski, un, eh, ka ir atsevišķi noteikumi sociālajiem un citiem pakalpojumiem. Visu šo, šīs iestrādes es tālāk nodošu Kipras prezidentūrai un domāju, ka arī sadarbība ar Kipras prezidentūru būs laba. Par pilsoņu mobilitāti par cilvēku iespējām strādāt citās dalībvalstīs. Tas jau ir tiek uztvērts kā pašsaprotama lieta un arī direktīvu par savstarpējo diplomu atzīšanu uh, palīdzēs vienkāršot cilvēku pieeju, piekļuvi darba vietām citās valstīs. Arī šeit mēs pavirzījāmies uz priekšu. Uh, Padome skatīja horizontālos noteikumus, maija beigās mēs strādājām ar profesionālas kvalifikācijas pases jautājumu un um, tādu kā profesiju reģistru. Um, gan darba devēji, gan darba ņēmēji tika tā kā nokļuva mūsu interešu lokā. Uh, un tie, kas strādā Eiropas Savienībā, viņiem, protams, ir jābūt labai kvalifikācijai un uh, augsta līmeņa prasmēm. Arī IMCO komitejā šis dosie bija ar lielu prioritāti, un tas nozīmē, ka mēs arī turpmāk virzīsimies uz priekšu sekmīgi. Uh, Arī noteikumi par grāmatvedību, mēs to skatījām tādā vienkāršošanas aspektā un panācām kompromisu par savstarpējiem norēķiniem starp uzņēmumiem un iestādēm. Padome vēlas šo priekšlikumu pieņemt pēc iespējas ātrāk sadarbībā ar parlamentu, un es ceru, ka parlamenta ieguldījums nāks īstajā laikā. Uh, Tie ir punkti, kas attiecās uz iekšējo tirgu. Tā pašā laikā ir arī priekšlikums par labāku likumdošanu un padomas secinājumu par iekšējo tirgu un digitālo iekšējo tirgu arī bija mūsu darba bāze. Jau 2012. gadā Dānijas padome pieņēma padomi secinājumus par inteliģentu likumdošanu, un jaunais pamata princips ir uh, iekļaut šajā likumdošanā arī gala patērētājus, lai nodrošinātu izaugsmes iespējas uzņēmumiem. Mēs esam ļoti pavirzījušies uz priekšu iekšējā tirgus noteikumu izstrādē, bet, protams, ka uh, šiem noteikumiem ir jātiek ieviestiem un procedūrām jābūt caurskatāmām, saprotamām, tā lai patērētāji un uzņēmēji var izmantot visas priekšrocības, ko piedāvā iekšējais tirgus. 2. un 3. februārī notika neformālā sanāksme par, kas bija veltīta cita starpā interneta komercijai iekšējā tirgu. Uh, un elektroniskā grāmatvedība, to ir paredzēts tā pilnībā ieviest līdz 2015. gadam. Tas tika apstiprināts arī 30. maija padomas secinājumos. Atjaunojot iekšējo tirgu vai tālāk attīstot to, mēs strādājām pie esošo instrumentu, piemēram, informācijas sistēmas pilnīgošanas un kopā ar parlamentu mums izdevās panākt vienošanos pirmajā lasīmā par EME, e IMI regulu. Tas ir pamats labai sistēmai administratīvās sadarbības sektorā visā Eiropas Savienībā. Un es ceru, ka visas iestādes varēs uh, šo sistēmu izmantot, jo vienojāmies par to, ka šo sistēmu tās piemērošanu var paplašināt uz vairākiem sektoriem. Un viena no mūsu lielākajām prioritātēm bija viesabonēšana 3 regula. Arī šeit jau pirmajā lasījumā panācām vienošanos ar parlamentu. Līdz ar to uzņēmumiem un uh, Uh, patērētājiem ir uh, pieeja viesabonēšanas pakalpojumiem par daudz labākām, samērīgām cenām nekā agrāk. Dažus vārdus gribu teikt par patentu reformu. Daudz resursi tika um, izmantoti, lai pavirzītos uz priekšu arī šajā jautājumā. Dānijas prezidentūrē šis jautājums ir um, prioritārs un ceram, ka panāksim vienošanos pirms um, prezidentūras laika beigām. Manuprāt, pēdējā problēma, kas vēl jāatrisina, ir risināma, bet dalībvalstīm ir jāizrāda politiskā griba to atrisināt. Paldies Eiropas parlamentam par labo sadarbību un gribu arī izteikt prieku, par uh, labvēlību, ar kuru jūs uztvērāt uh, um, vienoto patentēšanas regulu un attiecīgos noteikumus vai regulu par tulkošanu. Paldies um, jūsu komitejai par sadarbību, kas bija būtiska Dānijas prezidentūrai Mēs kopā uzņēmāmies atbildību atjaunot izaugsmi Eiropā, lai tā varētu izkļūt no ekonomiskās krīzes. Paldies, un tagad labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Well, thank you very much indeed. Liels paldies, ministra kungs, par šo ļoti noderīgo pārskatu. Un jūs uh, pieskārāties arī, piemēram, Eiropas patentam, kas ir ļoti svarīgs. Ir septiņi kolēģi, kas vēlas uzdot jautājumus. Mums ir laiks līdz 15 pār desmitiem, un tāpēc gribētu sagrupēt jautājumus trijās daļās. Mums eh, nav vajadzīga īpaša secība, bet eh, es domāju, ka Šaldemās skundzei vajadzētu pirmajai dot vārdu. Viņa ir eh, Dānijas uh, deputāti, bet viņa arī bija ēna referente par standartiem, kas, jūsuprāt, arī bija svarīgs eh, um, sasniegums. Un Mov Tonsons kundze arī vadīja darbu grupu. Eh, Visi komandi ir šeit. Tātad vispirms došu vārdu eh, Šaldemās kundzei, tad Karācas Bildes kundze un Lohigārd kungs, kas arī ir Dānijas deputāts. Tie būs pirmie trīs jautājumu uzdevoji Un vēl sarakstā ir sakojoši. Barb, uh, um, Mr, Mrs. Venue, uh, Mrs. Rula and Professor Correa de Campos. And Mr. Copperati. Okay. Anybody else? Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Šaldinos kundze. Paldies, priekšsādātāji. Sveicu jūs šeit. Vēlreiz, ministra kungs, mūsu komitejā man ir liels prieks, ka var jūs šeit sveikt. Un uh, Vienmēr ir interesanti paraudzīties eh, atpakaļ un paskatīties, ko esam sasnieguši vai esam izturējuši šo pārbaudījumu. Un es domāju, ka Dānijas prezidentūru eh, patērēta aizsardzības un iekšējā tirgus ziņā noteikti ir eh, labi strādājuši. Īpaši prieks man ir par to, ka šīs divas tēmas, emisijas sistēma un standartizācija, bija prioritāts jums. Tas nebija vienkārši, bet uh, rezultāts ir labs, un esmu pārliecināta, ka tas uh, veicinās arī to, uh, lai iekšējais tirgus labāk darbotos. Nu labi. Bet gribētu teikt arī to, ka es labprāt uzzinātu, kādi apsvērumi jums ir runājot par iekšējā tirgus nākotni. Kad mēs sasniegsim labāk funkcionējošu iekšējo tirgu, lai varētu pilnībā izmantot tā potenciālu pēc diviem, pieciem vai desmit gadiem, vai varbūt nekad tos nesasniegsim, jo mums būs aizvien jāievieš uzlabojumi. Tā būtu viena lieta, un otrkārt, jūs teicāt, ka svarīgi esot, eh, lai mūsu eh, pieņemtie noteikumi būtu efektīvi un caurskatāmi, un te gribētu pieminēt kaut ko, kas man dažkārt satrauc. Uh, Jūs noteikti to vēl apspriedīsiet padomē. Proti tā ir eh, pastāvošo noteikumu īstenošana. Mm, varbūt, ka mēs ilgu laiku pavadām, lai pieņemtu likumdošanu, bet parlamentā mums ir svarīgi, lai šie noteikumi tiktu arī ievēroti, īstenoti. Un šajā jomā jāsacina, ka Eh, šeit aina dalībvalstīs ir ļoti nevienmērīga, un tas kaitē gan uzņēmumiem, gan patērētājiem. Varbūt jūs mums varētu pateikt, kā jūs eh, pie šī jautājuma strādājat padomē, un vai Dānijas prezidentūra, respektīvi Dānija, arī pēc eh, prezidentūras beigām šo punktu uztvers kā ļoti svarīgu. Paldies! Tātad trīs jautājumu uzdevēji. Paldies par to! Jūs uh, runājāt par šo pārbaudījumu kā tādu skolas testu, bet varbūt tas tomēr bija nedaudz eh, tāds uh, patīkamāks process, kā tomēr skolā pārbaudījums. Kur atsbildes, kundze? Paldies! Es gribēju tikai pateikt, ka, manuprāt, ļoti svarīgi bija tas, ka uh, laikā, kad visi runā par izaugsmi, jūs tiešām uh, Uh, uzsvērāt uh, ļoti praktiskā veidā izaugsmi caur iekšējā tirgus integrāciju. Paldies jums par to. Gribētu jūs aicināt arī turpmāk strādāt pie vienotā tirgus akta laikā, kad nav daudz citu instrumentu, lai veicinātu izaugsmi. Vismaz tā mums šeit šķiet. Īpaši gribētu jums pateikties par labo sadarbību digitālās darbkārtības sakarā un runājot par pakalpojumu direktīvas ieviešanu. Tā kā es mēnu referentu par IMI, gribētu paust savu gandarījumu par noslēgto trialogu. Tas ir noslēgts veiksmīgi, un uh, mazumtirzniecība ir svarīgs pīlārs uh, iekšējā tirgu, tas tā saglabājas. Jūs jau runājat par to, ka esat pilnīgi uh, apņēmīgi īstenot kopējā patenta secinājumus. Šis ir ļoti svarīgs jautājums uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Visi piekrīt, ka šī ir situācija, kur abas puses būs ieguvējis, kas var samazināt izmaksas uzņēmumiem, jo īpaši MVU, un visi ir vienojušies par būtību. Bet valdības strīdās par valodām un līdzīgām lietām. Uh, Es domāju, tas ir ļoti svarīgs politisks punkts, politisks aspekts. Mums ir jāpanāk, lai visi saprot, ka ir jāpaveic šie pienākumi, šie uzdevumi, lai tiešām radītu izaugsmi. Un es domāju, ka ir turp, jāturpina strādāt pie šī jautājuma vēl arī turpmāk. Paldies, Kurats Spiltas kundze, un tagad eh, šajā jautājuma kārtā pēdējais, bet ļoti svarīgs Dānijas eh, deputāta Lohegārda kungs lūdzu. Tak, Paldies, priekšsēdētāji! Es, protams, arī labprāt pateiktos par sadarbību šajā pēdējā pusgadā. Negribu te izmantot šos metaforus par testiem vai pārbaudījumiem, daudz jau to darīja, bet Dānijas prezidentūra pati aprakstīja šo um, prezidentūru kā rupmaizi. Uh, Tur bija tāda zināma pieticība un uh, graudi uh, rūpmaizē tomēr tika samalti šajā komitejā un uh, ļoti jauki, ka mēs varējām dot tajā ieguldījumu, runājot par rūpmaizi. Šeit tiešām mums bija tāda pragmātiska nostāja, arī Karotas Bildes kundze to minēja. Uh, Tātad eh, tas, kas bija iespējams, tas tika izdarīts, pabeigts. Un eh, kāds jau to arī teica, tad, kad visi runā par izaugsmi un eh, visi ir viensprātis, ka jābūt ambiciozai pieejai un jāstrādā ātri, tad gribētu atgādināt to, ko minēja Šaldemos skundze. Vai jūs kā uh, prezidentūras pārstāvis, nedomājāt, ka vajadzētu strādāt vēl ātrāk, ja vēlamies tikt galā ar milzīgiem izaicinājumiem. Parlamentāriešiem mums ir grūti izskaidrot pilsoņiem, ka eh, tas ir eh, vajadzīgs izaugsmēji, eh, ja nebūs vairs nekādu graudu, ko malt ko tad eh, varētu šeit izmantot, lai eh, radītu tādu straujāku dinamiku šeit? Thank you very much. Lielas paldies. Man interesē, kā tad tas skanēja dāniski šī rupmaizes prezidentūra. But you could, you tell me in English later, okay. Uh, Jūs man vēlāk pastāstīsiet angliski. Ministra kungs, lūdzu. Vi, øh, vi bør måske nok fra, fra dansk side. Tagad eh, gribu teikt, ka no Dānijas puses mums vajadzētu vairāk enerģijas nākotnē ieguldīt, eh, lai mūsu eh, platības eh, paplašināta rupmaizei, rupmaize ar graudiem, tas ir tiešām veselīgi. Cilvēkiem ir vairāk enerģijas, un jo vairāk enerģijas mums ir, jo mēs varam aktīvāk strādāt. To var tikai ieteikt. Tātad vispirms paldies uh, par uh, mūsu koment prezidentūras komentāriem. Tas, kas tikko tika teikts, arī noteikti ir kaut kas tāds, ko mēs pilnībā varam atbalstīt. Proti situācija, kādā Eiropa šobrīd atrodas, uh, jau nenozīmē, ka valsts kases tagad plūst pāri un varam uzņemties jebkādas iniciatīvas. Nē, Tas, kas mums ir eh, pieejams, ir jāizmanto tiešām taupīgi, eh, lai mazāka būtu administrācija, birokrātija, lai nebūtu visu laiku jādomā, kāda noteikuma ir spēkā šeit vai tur. Ir jāharmonizē noteikumi, lai varētu koncentrēties uz to, ko uh, mēs uh, varam vislabāk darīt, proti uz ražošanu. Tātad ir jāvienkāršo noteikumi, jāmodernizē iekšējais tirgus, jāefektivizē tas. Tas ir izšķirīgi svarīgi, lai veicinātu izaugsmi. Vēl būtiski ir eh, atbalstīt Eiropas digitalizāciju. Te ir milzīgs potenciāls. Ja mēs paplašinām, pastiprinām digitālo infrastruktūru un padarām to arī lietotājiem vieglāk izmantojamu, tad uzņēmumi eh, plašākā mērā var darboties pārobežu kontekstā, un tas nāks par labu ne tikai uzņēmumiem, bet eh, arī izaugsmē dalībvalstīs un darba vietu radīšanai. Vēl mums, protams, ir arī jāapzinās, kādā realitātē mēs dzīvojam. Eiropai ir jāuzlabo sava konkurētspēja attiecībā pret Āziju un ASV, un šeit patentiem ir nozīmīga loma. Es domāju, ka tas ir skaidrs, raugoties uz komisijas uh, sniegtiem skaitļiem, cik tas maksā iesniegt patentu pieteikumu Eiropā, salīdzinot ar citām pasaules daļām. Tas uh, maksā 36 tūkstošus eiro vidēji šādu patentu panākt Eiropā. 2000 eiro tas maksā ja jūs šādu patentu iesniedzat ASV un 600 eiro Ķīnā tas maksā. Tāpēc, manuprāt, eh, nav nekādu argumentu pret vienotu Eiropas patentu sistēmu. Laimīgā kārtā valstu valdību vadītāji arī pēdējā padomas sanāksmē nolēma, ka šis uzdevums ir jāatrisina, jāpaveic pirms Dānijas prezidentūras beigām, un nākamās nedēļas beigās būs uh, mūsu tikšanās uh, padomē, un viss visu laiku pie šī jautājuma strādājam, tā ir viena no mūsu augstākajām prioritātēm. Man prieks, ka aizvien vairāk Eiropas valstu tiešām aktīvi iestājas par izaugsmas paketi, kas tiks skatīta uh, Eiropadomē. Tas ir efektīvākais instruments, eh, ko mēs varam sniegt, proti šis patentu jautājums. Tas nenozīmē, ka mums būs jāizmanto vairāk naudas tieši pretēji. Mēs vienkārši vienkāršosim noteikumus, šis process kļūs lētāks un tā nauda, kas agrāk bija jātērē patentu pieteikšanai, var tikt investēta pētniecībā vai radot jaunas darba vietas. Tātad es neredzu nekādus argumentus pret šīs problēmas atrisināšanu, proti, kur jābūt pirmajai patentu tiesas instancei. Un es negribētu arī būt tas, kuram ir jāpaskaidro, ka tas viss izgāzās tikai tāpēc, ka nevarējām vienoties, kur tad šo ēku uh, būvēt, kur būtu šai mm, centrālajai vietai. Tagad par eh, iekšējā tirgus nākotni. Manuprāt, patents ir būtisks, būtiska eh, iekšējā tirgus sastāvdaļa, jo ne tikai Eiropas uzņēmumiem, bet arī ārvalstu uzņēmumiem būs eh, priekšrocības, viņiem būs vienkāršāk um, uzsākt darbu Eiropā, jo uh, viņiem tad būs konkurencē priekšrocība attiecībā pret Ķīnu vai ASV. Mēs noteikti sekosim šiem jautājumiem arī pēc mūsu prezidentūras beigām un vēlamies eh, strādāt pie trim jautājumiem. Pirmkārt, atjaunot eh, vienoto tirgu, īstenot efektīvi pieņemtos noteikums un arī ir jātīsta digitālais iekšē tirgus. Tie ir tie trīs pīlāri, kas ir nepieciešami, lai arī turpmāk mēs varētu eh, radīt izaugsmi un darba vietas. Tas ir tas eh, darbkārtības eh, projekts, tā darbkārtība, kas mums bija eh, Danijas prezidentūras laikā, un to nu, vēlamies arī turpināt īstenot. Mēs tiešām būsim priecīgi, ja jūs mūs atbalstīsiet padomē. Tas mūsu komitē ir ļoti svarīgi. Nākamie trīs runātāji ir Švāb, Mrs. Venju un Mrs. Rula. Švāba kungs, lūdzu. Jā, ja, vielen dank. Paldies, priekšēdētāji. Es arī gribu jūs apsveikt ar jūsu sekmēm. Nu, grūti pateikt, vai Eiropas čempionātā vai ministra padomē jūs guvāt lielākas sekmes. Paldies arī kolēģei Komī par atbalstu strādājot ar Eiropas normēšanas regulas projektu. Jūs e, ļoti konstruktīvi sadarbojāties, un tas ir būtisks solis vienotā tirgus tālākā attīstībā. Ievadvārdos jūs teicāt, ka Eiropas e, pievienotā vērtība. Tai bija īpaši jāparādās jūsu prezidentūras laikā, un um, parlamentā nevar domāt tikai komiteju kategorijās. Uh, no, lēmumi, ko jūs pieņēmāt pēdējā laikā Schengenas jomā, diez vai parādīja Eiropas pievienoto vērtību. Tāpat jūs teicāt, ka elektroniskā vai tirzniecība, e-komercija ir tālāk jātīsta. Un dalība valstis e, sūta savus pārstāvis, kas atnāk un saka, jā, jāstiprina e-komercija bet tad, kad ir jāievieš noteikumi, Tad, tad, kad ir noteikumi, tad dalībvalsts paziņo, ka jā, mums vajag gan to e-komerciju, bet šo un to un vēl kaut ko no tā mēs nemaz nedir, nevaram ieviest. Un ja mēs nevaram tālāk attīstīt patērētāja tiesību direktīvu, tad e-komercija būtu īstais ceļš, kā uh, virzīt lietu uz priekšu. Uh, Un pēdējais, ko es gribēju teikt par patentu, es jums pilnībā piekrītu. Tā ir ļoti liela izaugsmes iespēja, proti ir jāīsteno tas, ko mēs pieņemam un jākontrolē, kā notiek ieviešana. Un atbalstīsim arī Barņē paziņojumu par inteliģento pārvaldību. Paldies! Paldies, Švāba kungs, Varņie kundze. Merci, monsieur. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu pateikties Dānijas prezidentūrai, jo īpaši par to, ka viņi mūs uzklausīja un bija ļoti pragmātiski, jo tiešām uh, Eiropas pilsoņi vēlas redzēt konkrētus rezultātus. Runājot par mobilitāti, jo es strādāju pie šī jautājuma par uh, pro, diplomu atzīšanu, tas ir ļoti svarīgi. Mobilitāte kļūs nepieciešama daudziem no jauniešiem Eiropā. Man ir daži jautājumi. Jūs runājāt par Eiropas kvalifikāciju pasi, par profesionālajām kvalifikācijām. Tas tuvojas šai profesionālajai kartei, bet eh, kā jūs redzat šeit atšķirības ar profesionālo karti? Uh, kādas tās ir noteikti direktīvas projektā. Jūs runājāt arī par uh, to, ka ir jābūt uh, maksimālām augstām normām. Um, es piekrītu, ka Eiropas ir uh, vajadzīgs vairāk un Eiropai jābūt labākai un spēcīgākai šajā jomā. Mums ir iespēja atbalstīt mūsu pilsoņus, vienalga vai viņi būtu darbinieki vai uzņēmumu pārstāvji. Un uh, Diskusijā ar nacionālajiem parlamentiem es strādāju vakar Francijas senātā un Nacionālajā asamblējā. Es eh, saprotu no šīm diskusijām, ka ir tāda kā vilcināšanās par kopējo izglītības un apmācības ietveru. Protams, ka ir uh, subsidētas princips, kas ir jārespektē, bet es uh, nedomāju, ka mēs varēsim nodrošināt pozitīvu mobilitāti darba ņēvējiem un pilsoņiem, ja mēs pakāpeniski nevirzīsimies uz kopīgu apmācības ietvaru. Tātad, kādā uh, līmenī jūs uh, redzat šo harmonizāciju un, uh, ja jūs uh, varat prognozēt kaut kādus termiņus, varbūt uh, es arī gribētu to uzklausīt. Tas būtu ļoti interesanti. Liels paldies, Bernadette Varņo, un tagad Heidi Rūlere. Paldies! Arī es gribu teikt paldies par labo sadarbību Dānijas prezidentūrai un smagā ekonomiskā krīzē un laikā, kad pieaug skepse pret Eiropas Savienību, tad jūs ar savu pragmatismu esat tīri labi pastrādājuši un par standartizēšanu um, atvēršana pakalpojumiem uh, un pamata pakalpojumu iekļaušana šajā aptvērumā uh, arī saņēma jaunu regulējumu, manuprāt, pārvarot arī pretestību padomē. Tas bija ļoti labi. Un jūs atvērāt šo aptvērumu uh, tādā um, ļoti attiecībā uz tādu ļoti problemātisku jautājumu. Arī IMI sistēma uh, ir būtisks solis, uh, liela nozīme te ir arī um, datu aizsardzībai, un Dānijas prezidentūra kopā ar mums eh, arī šajā ziņā labi pastrādā, bet man ir lūgums, runājot par vieglo transporta līdzekļu regulējumu eh, vien ar vienu, diviem un četriem riteņiem. Arī šeit es ļoti lūgtu Dānijas prezidentūru attiecīgo iestrādi novest līdz galam. Uh, un jādomā, ka jums te ir vairāk pieredzes nekā Kipras prezidentūrai, un lūdzu izmantojiet pēdējās prezidentūras dienas, lai pieņemtu šo regulējumu padomē, lai mēs eh, arī šajā ziņā panāktu lielāku harmonizāciju, no kā iegūs patērētāji. Well, we made some considerable progress last night with Mr. Threshold, who I also thank. So. Pagājušajā vakarā mēs tīri lielu progresu, progresu panācām. Lūdzu, ministra kungs. Ja, tak for kommentaren og spørgsmål også i anden runde. Jā, paldies par jautājumiem un komentāriem. Arī otrajā jautājuma kārtā Švāba kungam gribētu pateikt, ka mēs kā prezidentūra, protams, apzināmies, eh, ka situācija ir nedaudz sarežģīta Eiropā, to mēs saprotam. Uh, ir jāpanāk līdzsvars, eh, dažkārt ir eh, jāizdara lielāks spiediens, dažkārt ir tā kā taktiski jāturās eh, aizmugurē. Mēs futbola čempionātā, piemēram, izvēlējamies šo otro pieeju. Ja jūs domājat vēsturiski, tad mēs redzam, kad uh, Eh, kādas sajūtas parādās Vācijā. Mēs, piemēram, 92. gadā parādījām, ko mēs tiešām spējam, nu, tāpēc mēs tagad tā atturīgāk eh, dalījāmies, tur piedalījāmies. Bet visādi citādi, liels paldies par jautājumiem, arī par to, ka ir tāda kopīga izpratne par to, cik nozīmīgs ir iekšējais tirgus un ka mums nepārtraukti ir eh, jāveicina tirgus efektivitāti tas mums uh, dod pievienoto vērtību, kas noved pie darba vietu radīšanas un izaugsmas, un tas mums šobrīd ir nepieciešams vairāk kā jebkad. Tad runājot par digitalizāciju un par e-komerciju, e-tirzniecību, uh, mums uh, šķiet svarīgi arī turpmāk pievērsties šiem digitālā tirgus jautājumiem, uzsverot tās jomas, kurās e, vajadzētu izteikt jaunas likumdošanas priekšlikums, lai uzlabotu iekšējo tirgu patērētājiem un uzņēmējiem. Un šeit gribētu minēt elektroniskos maksājumus, strīdu risināšanu tiešsaistē, izsolas tiešsaistē un arī platjoslas e, internetu. Tie visi ir elementi, kas ir nepieciešami, lai iekšējā tirgu varētu veiksmīgi darboties. Tie ir jautājumi, kas arī turpmāk mums būs ļoti nozīmīgi, jo tādējādi mēs varēsim sasniegt progresu iekšējā tirgu. Tad bija runa arī par uh, direktīvu par kvalifikāciju atzīšanu. Dānijas prezidentūrai bija uzdevums nodrošināt, lai pārskatīšana jau no paša sākuma noritētu veiksmīgi. Tas arī izdevās. Mēs radījām stabilu pamatu tālākajām uh, diskusijām, un darba grupa padomē skatīja arī horizontālos noteikumus, tā skaitā arī šos profesionālās kvalifikācijas pasas jautājumus. Šiem jautājumiem ir jābūt caurskatāmiem uh, un labāks pieejas princips. Uh, Uh, regulētajām profesijām, tur arī ir jābūt uh, progresam, jāpanāk progress. Darba grupu līmenī padomē uzsākās diskusijas par uh, sektorālajiem jautājumiem. To Kīpras prezidentūra turpinās. 30. maijā konkurences padomē tika pieņemtas vadlīnijas politiskā mērogā, uh, un esmu pārliecināts, ka Kīpra to eh, turpinās tālāk un panāks eh, rezultātus, īstenojot eh, direktīvu par kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu. Un tad bija arī vēl jautājums no Rūlas kundzes, proti par IMI, par datu aizsardzību un uh, vieglajiem transporta līdzekļiem. Uh, Šeit gribētu norādīt uz to, ko teica priekšsādātājs par, manu, par mūsu tikšanos vakar vakarā. Tas patiesībā neietilpst manā mandātā, bet nodošu to tālāk eh, transporta ministram, lai viņš eh, pēdējo savu darba laika daļu arī var tam veltīt. Par eh, kompromisu, tātad par vieglajiem transporta līdzekļiem, tur mums arī uh, tiks panākta vienošanās, mēs tojamies kompromisam un eh, vēl būs pēdējā iespēja eh, šeit eh, dabūt dažus galīgos kompromisus un tad arī Dekampos, Kufrati un Gebhards. Paldies! Ministra kungs, pēc manām domām Dānijas prezidentūra jūsu vadībā ir eh, strādājusi pie vienotā tirgus, un eh, es eh, tagad gribētu teikt par to, ko jūs darījāt šajā laikā. Ir daži ļoti svarīgi elementi, piemēram, arotbiedrības tiek iesaistītas procesā. Un tiek arī skatīti pakalpojumi, kas visus interesē, kas interesē sabiedrību, un tie tiek iekļauti tirgu pašlaik tiek ļoti daudz runāts par maziem un vidējiem uzņēmumiem, tie, šis vārds tiek bieži atkārtots, bet eh, ekonomikā jau nav tikai mazie un vidējie uzņēmumi. Protams, nevar aizmirst mazos un vidējos, bet ir jāatceras arī pārējie. Īpaši tie, kas piedāvā visai sabiedrībai interesējošus pakalpojumus. Uh, par e-komerciju. Es apsveicu e, pasākums, kas ir veikti. Tas nav milzu solis uz priekšu, bet ir e, kaut vai maz progress. Ir jāceras, ka e, ir, ir svarīgi strādāt pie šī jautājuma. Tad par Eiropas patentiem manā valstī rodas eh, problēmas ir eh, dažādu eh, strīdi par darba vietu zaudējumu un citu, bet es gribēju jautāt, vai tās problēmas, kas uh, ir saistītas ar Eiropas patentu. Vai e, šeit nebūtu jāveido e, kāda vienota patentu iestāde? Jo, ja mēs to izveidotu, tad tā varētu palīdzēt atrisināt daudz problēmu, būtu vienots Eiropas tirdzniecības līgums, vai tas nebūtu vieglāk. E, paldies, nākamais runātājs. Paldies! Es ļoti gribētu zināt jūsu nostāju attiecībā uz eh, vienotā tirgus nākotni. Jūs eh, jau izteicāties eh, par to šorīt, bet mēs gribētu varbūt no jums eh, vairāk eh, zināt par nozīmi un potenciālo vērtību, kāda ir šim vietnotajam tirgum. Neviens neapstrīd, ka šis vienotais tirgus ir svarīgs un jūsu prezidentūra ir strādājusi pie svarīgiem jautājumiem, lai nostiprinātu vienoto tirgu. Bet varētu būt tā, ka visas šīs lieliskās iespējas varētu palikt neizmantotas, ja mums nav, ja netiks izdarītas institucionālas izmaiņas. Mēs eh, varam eh, harmonizēt eh, daudz ko Eiropas ekonomikā un sociālajā dzīvē, tātad ražošanu, tirdzniecību un citas nozares un mums var būt noteikumi, kas attiecas uh, uz šiem sektoriem, bet ir citas nozares, uh, kur mums ir uh, iespēja robežas, piemēram, par ekonomiskām vai sociālām darbībām tādām kā valsts eh, iepirkumu eh, standarti vai arī eh, koncesijas, tad mums ir problēmas no dalību valstu puses, kad ir jādeleģē pilnvaras Eiropas Savienībai. Mums ir jāstrādā pie tirgus attīstības, bet mums ir uh, iespēju robežas, uh, kuras var mainīt tikai mainot līgumu pēc manām domām. Un es gribētu zināt, kādas ir jūsu, kādas ir jūsu domas, ņemot vērā darba pieredzi. Tas ir ļoti uzaicinošs jautājums. Es gribētu atbildi. Gebhārda Gunz, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Ministra kungs, arī man šķiet, ka vienotā tirgus jomā mums ir bijusi ļoti sekmīga prezidentūra un ļoti priecājos arī redzēt, ka jūsu prezidentūra spēja radīt pievienoto vērtību Eiropai, ar ko varam lepoties. Un tāpēc ļoti žēl, ka šis Schengenas jautājums deva tik daudz mīnuspunktu jums. Tas ir pilnīgā pretrunā Eiropas idejai. Tā ir, bija pilnīgi nacionāli orientēta politika, un mēs to redzam politikas izpausmēs, un redzam to arī uh, kontaktos ar patentu valdi, jo šis patentu regulējums var ciest, var uh, uh, ciest sakāvi tikai tāpēc, ka nav skaidrs, kur tad atradīsies vai atrodas atbildīgās uh, iestādes mītne. Un tas ir ļoti slikti. Tā ir problēma, no, nu, par kuru es arī no jums sagaidu atbildi. Kā padomē attīstās diskusija par tālāku vienotā tirgus eiropeizēšanu, arī cita starpā eh, runājot par um, Eiropas līguma, līgumtiesībām. Um, tas, uh, ko jūs um, izdarījāt Schengenas eh, ziņā, tas bija pretrunā, kā es jau teicu, Eiropas idejai. Un kādas iespējas jūs redzat padomē nākotnē attiecībā uz Eiropas līgumtiesībām? Varbūt ir iespēja tomēr nenovirzīties no Eiropas ceļa, līdzīgi kā patērētāju uh, uh, direktīvas jomā. Uh, varbūt šī jauktā harmonizācija būtu piemērojama arī šajā jomā, kur tur, kur ir iespējams tur īstenot pilnīgu harmonizāciju un kur nē, tur tādu daļēju. Kādas iespējas jūs redzat, ka padome mūs atbalstītu šajā ziņā? So, well, over to you, Minister, for Tātad eh, atbildes un jebkuras noslēguma piezīmes. Lūdzu. Paldies. Arī raugoties pulkstenī, ir skaidrs, ka, ja es tagad teikšu, ka esmu uzklausījis argumentus attiecībā uz Schengenu un tad norādīšu, ka jāvēršās pie uh, tieslietu ministra, kas šobrīd atrodas Libes komitejā un diskutē tur. Koferati kungs uzdeva jautājumus par institucionālajām pārmaiņām vai grozījumiem. Tās ir ļoti delikātas diskusijas, runājot par grozījumiem institūcijās. Bet uh, pieredze liecina, ka uzsākot šādu procesu, tas noved uh, Uh, pie šķēršļiem pragmatiskajā ikdienas darbā. Tas apgrūtina ikdienas darbu, bet mūsu ikdienas darbs ir strādāt ar dažādiem dosjē, komisija nāk klajā ar iniciatīvām par iekšējā tirgus attīstību un jādomā par to, ko mēs varam darīt, lai atrastu risinājumu. Un par to mēs parasti runājam, kad uh, notiek lielās svinīgās runas. Mēs gribam, lai Eiropa būtu efektīvāka, vairāk integrēta, lai būtu tai pievienotā vērtība un tā tālāk. Un ar šiem jautājumiem mēs nodarbojāmies arī prezidentūras laikā. Virkne no priekšlikumiem, par kuriem debatējām, palīdzēs, palīdzēs atcelt virkni šķēršļu iekšējā tirgū. Mēs nesen atzīmējām uh, iekšējā vienā, vienā tā tirgus jubilē, bet joprojām nav skaidrības, kā tad tas funkcionēs. Nu, piemēram, uh, valsts iepirkuma procedūra nebūtu nav vienkārši. Itālijas uzņēmumam piedalīties konkursā, kas notiek Dānijā, vai, piemēram, uh, saņemt kaut kādus mašīnai vajadzīgus dokumentus arī būtu daudz vieglāk un ātrāk elektroniskā ceļā. Arī šādā ziņā mēs attīstītu mobilitāti. Un runājot par profesionālās uh, izglītības atzīšanu, arī šeit tas nāktu par labu mobilitātei un elastībai. Uz to arī ir jākoncentrējas. Kampos kungs runāja par attiecībām starp lieliem un maziem uzņēmumiem. Mēs daudz runājam par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, bet neaizmirsīsim arī lielās firmas. Atšķirība ir tāda, ka lielās firmas pašas tiek galā, kamēr mazie un vidējie uh, nevar izmantot iespējas, kas tām it kā ir, jo tām nav resursu, lai iekļūtu tirgū. Un finanšu krīzes gaitā maziem un vidējiem uzņēmumiem ir arvien grūtāk tikt pie naudas. Lielie uzņēmumi ar šādām problēmām lielākoties nesastopas. Tāpēc vairāk jākoncentrējas uz palīdzību maziem un vidējiem uzņēmiem, jāpalīdz tiem kļūt inovatīvākiem. Un nav tā, ka jādod priekšroka vieniem vai otriem. Un pēdējais komentārs par patentiem. Arī šis jautājums man ir tāds tuvs. Juristi no dažādām dalību valstīm izteica kritisku tādu viedokli par kopēju patentu uh, Es centīšos tagad, nezinu, vai to varēs pārtulkot, nu, kā, kā saka, aiz eh, daudzajiem kokiem nevar saredzēt mežu, uh, Un būtībā mēs gribam nolīgumu vienkāršot, lai nebūtu viss 27 dažādi iespējami pieteikumi. Un tas taču ļoti atvieglotu darbu arī juristiem. Uzņēmumam nebūtu jāmaksā ne juristam, ne pieprasījuma iesniedzējam, varētu investēt uh, pētījumos, pētniecībā un jaunās darba vietās. Uh, un tas uh, atvieglotu piekļuvi patentiem. Juristiem būtu vairāk brīva laika uh, parau, parūpēties, lai līgumi būtu formulēti pareizi. Ir mazliet jāspēj paraudzīties tālāk par uh, savu degunu, un juristiem būtu ļoti lielas iespējas uh, palīdzēt uh, Uh, uzlabot Eiropas pievienoto vērtību, radīt to papildus. Un, manuprāt, nevar būt neviena valsts, kuras interesēs uh, tāda vienkāršošana nebūtu, jo mūsu visu interesēs tomēr ir, uh, izau lai notiktu izaugsme. Tagad mēs ļoti aktīvi strādāsim, lai pavirzītu šo lietu uz priekšu. Un galu galā gribu pateikt, ka sadarbība starp prezidentūru un parlamentu bija ar šo komiteju bija ļoti, ļoti sekmīga. Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka mēs panācām progresu vienotā tirgus attīstībā. Daudzi uzņēmumi un uh, cilvēki uh, spēs šīs mūsu iniciatīvas izmantot un gūt no tām labumu. Un vēl daudz kas, kas saistās ar iekšējo tirgu, notiek uh, mašīnu telpā, kur uh, ir, um, notiek nu, spiestas pogas un darbojas zobrati, un tas nav nemaz tik vienkārši to visu izskaidrot cilvēkiem, kas tur īsti notiek. Bet cilvēkiem, cilvēki ir jāinformē par to, ka viņiem būs vieglāk atrast darbu citā valstī vai vieglāk noformēt dokumentus. Paldies vēlreiz! Well, um, Olison, thank you very much indeed. Paldies! Un Eh, paldies par eh, atzinību Dānijas prezidentūrai, un es redzu, ka jūs esat arī labi informēts par visiem vienotā tirgus jautājumiem. Tātad mēs eh, ceram uz tālāku sadarbību, īpaši ar dāņu kolēģiem, un novēlam jums panākumus. Un es ceru, ka jums būs e, laiks tagad vasarā dažās, e, dažas dienas e, pavadīt Dānijā un nedomāt par visu šo prezidentūras darbu, bet mēs ceram uz tālāku sadarbību. Paldies! Okay, ladies and gentlemen, um, back to our... Turpināsim darbu. Mēs uh, uh esam iekļāvuši darba kārtībā vairākus uh, atzinumus. Tātad tagad es gribu skatīt grozījumus eh, pie Vaisgerberes kundzes eh, ziņojuma. Tas ir atzinums par trokšņu līmeņu regulēšanu transporta līdzekļiem. Vaisgerberes eh, kundze ir referente un uh, Vesvāls kundze ir šeit, un es eh, arī izteikšu savus komentārus, jo es eh, esmu arī ko-referents, bet tagad es došu vārdu Vaisgerbers kundzei, lai viņi mūs informē par eh, grozījumiem un arī par darba gaitu pie šī dokumenta. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, nāku eh, tieši precīzi uz šo ziņojumu, jo paralēli vidas komitejā, vadošajā komitejā tikko notika eh, debatas par šo ziņojumu, tāpēc nedaudz nokavēju. Uskī kungs referents vēl sniedz savu pārskatu un svarīgākais un jaunākais informācijas punkts ir tas, ka mēs ļoti centāmies ievērot laika grafiku, lai mēs varam šonadēļ balsot, lai varam laicīgi iesniegt mūsu pozīciju balsošanai NV viduskomitē, manuprāt, eh, ir ļoti eh, strauji laika grafiku piedāvājuši, viņi grib vēl jūlijā nobalsot un tā kā tagad ir iesniegti grozījumi un padome vēl nav ieņēmusi savu pozīciju un nav nekur nonākusi, tikko referents piedāvāja uh, Uh, uz septembra atklīja balsojuma NV. Es uzreiz arī uh, teicu, ka mēs jau kaut ko tādu nojautām, bet tik un tā Mm, strādājām saskaņā ar noteikto laika grafiku, ļoti ātri un pamatīgi strādājām, laicīgi jau ar ēnu referentiem diskutējām, un mums ir iespējas, bijusi iespēja šo visu laicīgi nobeigt, bet, nu labi, balsojums būs septembrī. Vispirms paldies ēnu referentiem par ļoti konstruktīvo darbu. Mums bija divas tikšanās ar ēnu referentiem. Pirms grozījuma iesniegšanas termiņa, manuprāt, tas vienmēr ir ļoti saprātīgi. Uh, jau laicīgi diskutēt, jo tas var pātrināt procedūru. Un tad mēs varam arī šāds tāds grozījums kopīgi iesniegt un nevis pēdējās brīdī kaut kad radīt kompromisus. Desmit jauni grozījumi tika iesniegti papildus manam ziņojuma projektam, un es gandrīz visos gadījumos piekrītu uh, kolēģu grozījumiem, tātad ļoti atvērti esmu pret tiem, un tos arī atbalstu. Uh, esam arī daļu grozījumu iesnieguši kopīgi ar kolēģi Vestfāli un vienu kopīgi ar Vestfāls kundzi un Hārboru kungu. Un tagad ēnu referentu tikšanās reizē mēs diskutējām, kādos punktos mēs varam savstarpēji viens otru atbalstīt. Svarīgi punkti mums patērētāju aizsardzības komitejā E, ir um, tā, tādi, ka mēs vēlamies vairāk informāciju patērētājiem, lielāku caurskatāmību, tas mums tā vispārīgi ir ļoti svarīgi. Ir jau uh, marķējums par uh, CO2 emisijām, par trokšņa līmeni, kurš Švāba kungs uh, bija atbildīgs. Un mans priekšlikums būtu, uh, ka šīs trokšņa piesārņojums uh, būtu redzamāks. Uh, patērētājiem un šeit paredzēt marķējumu. Un iemesls ir tāds, ka ja beidzot būtu caurskatām redzams, kā ražotāji strādā, tad es iedomājos, ka tas varētu arī radīt tādu inovācijas spiedienu uz ražotājiem. Uh, varbūt, ka patērētāji pat prasīs, kādi tad ir uh, trokšņa līmeņi, īpaši uh, varbūt vidēju uzņēmumu darbiniekiem tas varētu būt interesanti, jo viņiem atļauts eh, iebraukt eh, zināmās pilsētas eh, daļās tikai naktī un tad nedrīkst pārsniegt zināmas trokšņa līmeni. Tas netiks, protams, reglamentēt šajā regulā, tas ir kaut kas tāds, ko pilsēta reglamentē, bet no otras puses tad šo automašīnu pircējiem pirms pirkšanas ir nepieciešama šī informācija. Un vides lietu komitejā situācija ir tāda, ka viņi tā principiāli ir atvērti uh, pret šādu ideju, bet viņi prasa ietekmes novērtējumu. Esmu, protams, par to, neesmu pret to. Es iesniedzu arī grozījumu <coughs> šajā vidskomitejā, bet šajā regulā tas netiks reglamentēts. Tas ir vienkārši aicinājums komisijai attiecīgajos likumdošanas aktos paredzēt šādu marķēšanu. Līdz ar to debats tagad ir tikai sākušās par šo jautājumu. Par elektriskajām automašīnām tas ir otrs punkts, kas no mūsu puses eh, ir svarīgs un arī interesants. Komisijas priekšlikumā šeit ir harmonizēti noteikumi par eh, elektroautomašīnu trokšni, bet eh, arī no iekšējā tirgus viedokļa tas ir jāreglamentē. Problēma ir tā, ka šīs elektroautomašīnas ir ļoti klusas, tad, kad brauc lēnām, bet, kad tās brauc ātri, tad um, tās ir ļoti skaļas bieži vien, bet lēnā ātrumā nedzirdams automašīnas var būt bīstamas akliem gājējiem, piemēram. Un Es aicināju, uh, lai šeit tiktu noteikts, kādai jābūt skaņai un nevis kādai nav jābūt skaņai. Un es ceru, ka tas arī uh, vidas komitejā tiks tā pieņemts. Kaut gan šeit nav jauna procedūra, bet es domāju, ka vidas komiteja mums uzticās tajā, ko mēs šeit piedāvājam. Par uh, trokšņa robežvērtībām šeit kopīgus grozījumus iesniedzu ar Vestvāls kundzi un Harborkungu. Ir arī kompromis grozījumu. Uh, kur es daļai esmu arī atkāpusies no savu ziņojuma. Svarīgākais te ir tas, ka mēs ieviešam ilgtermiņa kritēriju, ilgtermiņa mērķi. Komisija piedāvā tikai divu un piecu gadu mērķi. Mēs izsakām jaunu priekšlikumu par um, transporta līdzekļu klasu, klašu um, klasifikāciju, un šeit tas ir jāmaina. Es domāju, par to ir plaša vienprātība. Un tas mums ļaus uh, arī piedāvāt realistiskākas vērtības, mēs pat piedāvājam striktākas uh, un citos punktos savukārt realistiskākas vērtības. Tas viss ir jāskata kontekstā. Tehnoloģijas, kas tiek uh, iebūvēts, lai samazinātu trokšņa līmeni, var palielināt CO2 izmešu apjomu un pat ietekmēt transporta līdzekļu drošību. Piemēram, ja notiek uh, iekapsulēšana, uh, es nezinu, kā to vāciski pateikt, ja tiek iekapsulēti dzinēji, tad tas var novest pie tā, ka uh, pārāk augstu var uzkāpt temperatūras un tādējādi tiek apdraudēta transporta līdzekļa drošība. Tātad tas viss ir jāskata kontekstā. Tāpēc man patīk uh, Vestfāles kundzes uh, grozījumi, kas apsvērumos piemin visu šo kontekstu, un to visu ņemot vērā mums e, jāskatās arī uz uh, robežvērtībām, trokšņiem. Mums ir arī dažādi posmi eh, produkta ciklos eh, eh, vieglajām un smagajām automašīnām. Tromendos kungs ir klāt, viņš piedāvā citu robežvērtību tabulu, es šo grozījumu, un tas ir vienīgais, kuru es neatzīmēju savā balsošanas sarakstā ar plusiņu, es dažādu iemeslu dēļ šo grozījumu gribētu noraidīt. Pirmkārt, te nav paredzēts ilgtermiņu mērķis, bet tikai šīs te vērtības pēc pieciem gadiem, tātad netiks pievienots jaunas vērtības. E, šie produktu un attīstības cikli ir atšķirīgi vieglajām un uh, smagajām automašīnām. Un uh, vienkārši paaugstināt par vienu decibelu uh, Uh, smagajām automašīnām šīs vērtības, manuprāt, uh, nav pieņemama. Te ir jāievieš tāda diferencētāka pieeja. Un vēl norāde uz pašām vērtībām, es jau to minēju, vidējā vērtība sešām dažādajām elektroautomašīnām, kas ir pieejamas uh, uh Eiropas tirgu, piemēram, Volkswagen un citām. Uh, tur tas ir 68,4 decibeli, un ja tad piedāvātas 67 vai pat uh, mazāku decibelu vērtību, tad tās pat nevar ievērot pat elektroautomašīnas, un tas ir jāņem vērā. Tā kā šīs vērtības ir tiešām nereālas. Un tur vispārējos iemeslus jau nosaucu, un tāpēc man ir prieks, ka mums bija iespēja šeit sastādīt kompromisu, vismaz daļu, uh, politisko grupu vidū zaļie, ja atturēsies, labi, to es varu pieņemt, bet ja viņi galu galā balsos par ziņojumu, tad man tas, protams, vēl vairāk priecē. Un vispēcot pateicos ēnu referentiem kā par, par labo sadarbību, kā parastā bija veiksmīga, un es centīšos IMCO pozīciju aizstāvēt NV komitejā, kā to darīju jau šorīt. Uh, Un, eh, ja tas mums izdosies, tad būsim eh, devuši ļoti konstruktīvu ieguldījumu šajā likumdošanas procedūrā. Paldies! Uh, thank you very much indeed, uh, Mrs. Weisgerber. Paldies! Un uh, tagad uh, es gribētu apsveikt uh, Mendesi kungu, kurš arī piedalās šodienas sanāksmē. Tātad tagad komentāri. Es arī komentēšu kā koreferents Vestāls kundze lūdzu. Paldies, es arī pārāk gari nerunāšu. Doktorē Veisgarbere jau pastāstīja par sadarbību, bija jau skaidrs, ka mēs daudzās jomās, un tas parādījās arī atzinumos, ka mēs lielā, nu, vairākumā jautājumu tomēr esam vienisprātis. Gribētu uzslavēt Dānijas prezidentūru. Ļoti konstruktīvi un efektīvi notika sadarbība, izņemot, protams, Schengenas jautājumu. Vakar trilog, notika triloga sanāksme par elektroniskajiem, uh, elektriskajiem transporta līdzekļiem. Nu, nevar teikt, ka viss būtu ideāli arī šajā jomā, ne. Uh, bet uh, mēs esam labi pastrādājuši, izstrādājām dokumentus, par kuriem mums nav jākaunās, un iek, iekļāvām kopīgos grozījumu priekšlikumus, par kuriem bijām vienojušies, un būtu ļoti priecīga, ja šie priekšlikumi saņemtu lielu atbalstu arī šajā komitejā. Un doktore Veisgerbere arī pieminēja uh, to, ka šī riepu trokšņu emisija ir tikai daļa no problēmas. Otra medaļas puse, kas vispār netiek skatīta, tie ir ceļu segumi. Uh, un par tiem atbild pašvaldības, un tās nav sevišķi pretīm nākošas. Uh, vienu lietu mēs varam noregulēt, bet, um, kā es jau, kā jau teicu, doktor Veisgerber medaļai šeit ir divas puses trokšņa emisijas izraisīšanā, un troksni var samazināt tikai uh, par nelielu apjomu, jo ceļu segumi Eiropā ir tādi, kādi nu tie ir. I Es ceru, ka šajā komitejā projekta, ziņojuma projekts tiks pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Paldies! Manders. Manders kungs, lūdzu. Dank u, voorzitter. Eh, Paldies, priekšādātāji. Veisgarberas kundze kopā ar mani bija vides komitejā, mēs uzklausījām debatas, un tur vēl cīņa nav beigusies. Viņi ir tikuši vēl, nav vēl tikuši pat tik tālu kā mēs. Tāpēc varbūt man tomēr vēl izdosies panākt atbalstu manām iecerēm. Jūsu priekšlikumu priekšādatē kungs arī šeit tika skatīti. Un, uh, Mani uzrunāja uh, arī avīžu pārstāvji un nosauca mani par vienotā tirgus aizstāvi, jo es uzskatu, ka tā ir ekonomika, kas palīdz nodrošināt labklājību. Nodarbinātība ir būtiska cilvēkiem, pie šīs pieejas es turos. Uh, un eh, likumdošana, ko mēs ar Andrēs Švābu izstrādājām par riepām, šeit eh, in, lobisti strādāja ļoti intensīvi, iestājās par to, lai riepās nekas netiktu mainīts, jo labi ir tā, kā ir. Un tad Mišelīna pārstāvim bija ideja, ka Mišelīnam varētu būt tehniskas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem. Uh, vai viņam būtu tā kā dodama priekšroka, lai panāktu progresu un uh, lētākas riepas no Ķīnas novedīšot, novestu pie tā, ka mēs varētu nākt klajā ar inovācijām un riepas un uzlabot šo situāciju. Ja mēs, mums izdotos ražot klusākas mašīnas nekā ārpus Eiropas Savienībā ir iespējams, tad uh, no tā iegūtu arī vienotais tirgus un, protams, arī cilvēki daudz mazāk ciestu no trokšņa piesārņojuma, jo šis trokšņa piesārņojums nomoka līdz 30% Eiropas iedzīvotāju. principā ir jāpiemēro izraisītāja princips, proti ražotājiem ir jārūpējas par to, lai automobīlis pēc, maz, pēc iespējas mazāk izraisītu troksni. Un 70% eh, eh, automobīļi jau atbilst šai 67 decibelu normai kāpēc eh, ražotājiem ir jādod vēl gads vai divi, lai eh, sasniegtu šo normu. 70 līdz 80 procentu automobīļu uh, tuvākajā laikā atbildīs šim pieļaujamam līmenim. Uh, un pēc pāris gadiem mēs tiešām nodrošinātu šo uh, nelielo trokšņa līmeni. Man ir svarīgi, kāds būs gala rezultāts, un tas arī ir atspoguļojas manā priekšlikumā. Priekšlikumu, ko šobrīd uh, skata komiteja, vājina uh, prasības attiecībā uz trokšņa līmeni. Uh, un tas uh, nav vērtējams uh, pozitīvi. Notiek ļaunprātīga izmantošana, un uh, autoražotājiem ir iespēja atrunāties, ka šīs normas viņiem nav nepieciešams, bet tas ir, šīs normas ir ļoti būtiskas gan videi, gan cilvēku labklājībai par dažiem jūsu priekšlikumiem priekšēdētā kungs es brīnījos, 80 decibeli, no 80 uz 82 decibeliem palielināt rokšņu līmeni kravas auto, eh, kā to izskaidrot. Tāpat nesaprotu, kā var prasīt, lai mikroautobusi būtu klusāki nekā vieglās automašīnas, ja tie taču ir lielāki paši par sevi. Tātad, kā es jau teicu, vides komitejā viedoklis vēl nav no, noformulēts. Paldies! Rīles kundze, es uh, arī atsaukšos uz to, ko teica eh, kolēģis eh, vides komiteja ir atbildīga par robežu vērtībām. Mums šeit ir tikai um, nu, tiesības sniegt atzinumu, izteikt viedokli. Un kā teica Veisgerberas kundze, uh, mēs neesam, tur, kur mēs neesam atbildīgi, tur mēs atturēsimies. Tātad nebalsosim par jūsu priekšlikumu, bet atturēsimies. Um, jūsu priekšlikums paredz lielāku caurskatāmību attiecībā uz marķējumu, tas ir ļoti labi, kaut arī likumdošana vēl nav gatava. Uh, Un vēl es priecājos par lielāko harmonizāciju um, elektroautomobīļu trokšņa robežvērtībās. To mēs noteikti atbalstīsim un atbalstu arī Vestfāles kundzes teikto. Un es ceru, ka um, vides komiteja atbalstīs mūsu diferencēto pieeja, ka tā vismaz atspoguļosies apsvērumos. Paldies! Uh, well, I mean... Daži komentāri no manas puses. Es piekrītu, ka tā būs uh, NV komitejas atbildība, bet mūsu atbildība tomēr ir, lai būtu uh, strādājoša un uh, reāli sasniedzama likumdošana. Un es domāju, ka mēs esam uzlabojuši šo priekšlikumu ar grozījumiem. Daži izaicinājumi ir ļoti smagi, tie prasa investīcijas un laiku, un risinājumi nav vienkārši, jo šeit ir arī runa gan par pašiem motoriem, gan arī riepām un citām sistēmām. Un mums ir jāstrādā pie visiem šiem jautājumiem, bet um, kopumā tiks uh, sasniegts uh, būtisks trokšņu emisijas samazinājums un uzdevums ir panākt, lai transporta līdzekļu tirgus uh, varētu šīm izmaiņām piemēroties, jo uh, autoražotājiem būs diezgan būtiski jāmaina tehnoloģijas. Ko mēs varam šeit darīt? Mēs varam apskatīt dažus eh, vienotā tirgus aspektus un mūsu komiteja ir atbildīga par vienoto tirgu un mēs pievērsam īpašu uzmanību Eh, par to, kā tiek regulētas, regulēt gan mazie ražotāji, gan arī eh, lielie ražotāji. Un eh, mazajiem ražotājiem no vienas puses ir mazāk resursu, bet no otras puses viņi dod lielu ieguldījumu, piemēram, ražojot specializētos transporta līdzekļus. Piemēram, es minēju transporta līdzekļus, kuros var iekļūt ar eh, ratiņkrēslu. Eh, tie ir transporta līdzekļi, kas tiek būtiski pārveidoti pēc ražošanas, lai tajos varētu iekļūt ar eh, ratiņkrēsliem, un tur, notie, tur notiek ļoti būtiskas izmaiņas. Tāpēc ir jāuzmanās, lai nenostādītu šo transporta līdzekļu ražotājus sliktākos apstākļos un es ceru, ka mans grozījums ņem vērā eh, šo situāciju. Un es arī ieteicu ļoti mazu sēriju mm, transporta līdzekļiem noteikums, kas ļauj piemēroties jaunajai situācijai. Un ja daži no šiem uh, specializētajiem transporta līdzekļiem eh, netiek vadīti, eh, tie nenobrauc eh, daudz kilometru, un arī tas ir jāņem vērā, jo cilvēkus visvairāk ietekmē automobīļi un komerciālais transports. Par komerciālo transportu šeit ir viens diezgan tehnisks grozījums, jo mēs kā Eh, komiteja, kas seko vienotā tirgus eh, likumdošanai. Mums arī ir eh, jāpievērš uzmanību vienotajam tirgum un runājot par kategorijām, tad vieglajiem piegādes transporta līdzekļiem tiks noteiktas dažas jaunas prasības, kas nebija šai kategorijai iepriekš un mans 23. grozījums, kurš es ceru tiks pieņemts, um, ņem vērā šo uh, situāciju un uh, samazina nevajadzīgas prasības šiem piegādes transporta līdzekļiem un arī uh, tiek šādā gadījumā regula saskaņot ar ANO dokumentu. Un uh, Es eh, pateicos grozījuma autoriem un ceru, ka šie grozījumi tiks rīt pieņemti, un tad mēs dosim Vaisgerberas kundzei uzdevumu aizstāvēt mūsu pozīciju. Vai vēl kāds vēlas komentēt? Nē. Tad mums ir komisijas pārstāvim arī iespēja ļaut izteikties. Es atvainojos, ka es jūs neapsveicu agrāk. Un arī pateicos par jūsu lomu eh, trialogā par motocikliem. Paldies! Jūs zināt, ka mūsu darba aprakstā ir teikts būt tik diskrētiem, cik iespējams. Tātad divi komentāri eh, Pirmais, mēs gribam saskaņot esošo Ženēvas regulu ar nākotnes likumdošanu par trokšņiem, un tas ir diezgan sarežģīti, jo šī Ženēvas regula nebūtu nav tik vienkāršs dokuments, kā mēs domājam, un nav nemaz tik viegli saskaņot esošo likumdošanu ar šo regulu, bet mēs uzskatām, ka šādam saskaņojumam ir jābūt Un eh, mēs eh, nodrošināsim harmonizāciju attiecībā uz troksni. Otrais par pamatprincipiem. Tātad 2746 dokuments. Tur arī tiks ieviesti noteikumi attiecībā par troksni. Uh, un e, šī e, sistēma e, būs diezgan efektīva, mēs ceram. Un šis teksts ir jāredz kā papildinājums pamatlikumdošanai. Paldies! Paldies! Mēs ceram, ka jums izdosies arī panākt vēl to, ko jūs esat apņēmušies. Fais Gerbers kundze, jūs vēlaties vēl kaut ko teikt? Jā, paldies priekšsēdētāji. Es, protams, labprāt aizstāvēšu mūsu pozīciju NV komitejā un referents Uskis vismaz bija atvērts tam, lai es kā uh, atzinumu gatavotāji varu piedalīties ēnu referentu sanāksmē, kamēr uh, Eh, šīs, šī procedūra vēl turpinās, un tas ir labs eh, priekšlikums. Protams, es eh, marķēšanai un elektroautomašīnām pievērsīšu īpašu uzmanību. Vēlreiz paldies par labo sadarbību un pavisam īsi gribētu izteikties par ēnu referents teikto Vestfāles kundze par uh, ceļu segumiem. Jā, patiešām, tāpat kā par uh, gaisa piesārņojumu, ir jādomā par visiem avotiem. Uh, Un uh, arī vīdes komitejā šīs temats tika ļoti intensīvi apspriests, un Uzkīkungs un Tatarēlas kungs to vienmēr piemin no tautas partijas, un uh, ir uh, arī radusies ideja par ceļu klasifikāciju, lai vismaz zināmu spiedienu izdarītu uz uh, šo jomu un uzlabot ceļu segumus. Problēma ir tāda, ka mēs to varam tikai aicināt darīt, jo tā nav mūsu kompetence. Uh, Mēs to varam pieminēt apsvērumos, mm, bet eh, pašvaldībām un valstīm ir arī finansiālas problēmas, bet tomēr mums vajadzētu uz to norādīt. Mēs šeit pievēršamies tikai transporta līdzekļiem, kas gan ir mobīli. Un tāpēc vajadzētu arī uh, visās uh, vietās kaut ko darīt, no kurām nāk uh, piesārņojums. Runājot par rezultātiem, uh, ja mēs raugāmies uz vērtībām, rezultātā taču mēs abi gribam, lai trokšņa līmenis tiktu samazināts, lai tiktu izdarīts inovācijas spiediens uz ražotājiem, bet gribētu pieminēt arī par to, ka mans priekšlikums par robežvērtībām ir ambiciozāks nekā viduskomitejas referenta priekšlikums. Es, kā jau teicu, un arī kolēģi Harbors un Vestfāla vienkārši skatām šo kopējo kontekstu un nevar vienkārši tā prasti pateikt, eh, rūpniecības pārstāvjiem vajadzētu šeit vairāk darīt. Mums vajag apzināties, ka ja eh, vērtības būs par striktu, tad varētu pat palielināties CO2 emisijas. Tad būs arī problēmas ar transporta līdzekļu drošību, piemēram, ja uh, riepas tiek modificētas, lai padarītu tās klusākas, tad ir jāskatās, vai tām būs pietiekama saķere, lai nepagarinātu bremzēšanas ceļu. Un vēl viena lieta ir svarīga CO2 likumdošanā, proti, ka uh, ražotājiem uh, ir jāsasniedz visiem transporta veidzekļu veidiem vienotas rādītāji. Uh, Un ja viņi to nesasniedz, eh, tad viņiem jāmaksā um, sots. Bet šeit vēl striktāk sots, jo automašīna, kur nesasniedz, neievēro šīs robežvērtības, tad tā nevar tikt laista tirgū. Un eh, tā kā Tormendes kungs to piedāvā, tās vērtības ir pārāk striktas, līdz ar to šīs automašīnas vispār nevarēs ražot. Uh, varbūt piesardzīgi sakot, eh, eh, varētu teikt, ka valstī, kur eh, ražo automašīnas, mēs to skatām savādāk nekā Holandē, kur, piemēram, viņiem ir tikai jāklausās šie trokšņi, bet automašīnas netiek ražotas. Bet, nu, varbūt viņam ir savādāk iemesli dēļ šāds skats, bet es piekrītu arī Rīles kundzei, ka šis nav mūsu kompetenci galvenais punkts un zināms. Uh, Uh, tātad jā, jāskatās, ka uh, varētu būt arī cenu samazinājums, kas ir interesants uh, patērētājiem, bet, kā jau teicu, es priecātos, ja zaļie un arī citi balsotu par galīgo priekšlikumu arī par šo trešā pielikuma grozījumu ja lielākā daļa kolēģi to atbalstīs. Par Harbārkungu teikto viņa 23. grozījumu esmu atzīmējis savā balsojumā, balsojuma sarakstā ar plusiņu un to atbalstu, un īpaši atbalstu arī īpašos noteikums attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas transportē invalīdus. Tur ir ļoti būtiski priekšlikumi, kurus es atbalstu. Tik tālu no manas puses visiem ēnu referentiem. Vēlreiz paldies par labo sadarbību. Es domāju, ka šis ziņojums parāda, ka ja mēs laicīgi sākam diskutēt un saskaņot viediekļus, varbūt Mendes kungs arī galu galā varēs piekrist, tad mēs varam nonākt pie kopīgas pozīcijas un kaut ko varam panākt, salīdzinājumā ar citām komitejām. Un man patika šis uh, sasniegums šajā likumdošanas procedūrā. Paldies! Good. Okay, well, thank you very much indeed. Paldies! Tā tad tiksimies rīt no rīta un ceru, ka arī šodien vēlāk pie citām diskusijām par jūsu atzinumu tiks balsots rīt. No rīta balsošana sāksies 9.30 un tad nākamais balsojums vīdas komitejā būs 10. jūlijā. Mēs esam tagad pabeiguši šo jautājumu un e, precīzi ievērojam laiku. Nākamais darba kārtībā ir atzinums par e, sociālo uzņēmumu iniciatīvu. Tas ir no nodarbinātības komitejas un Hainz Bekers ir e, referents. Bet šodien Švāba kungs stādīs priekšā šo ziņojumu, un eh, mēs arī eh, redzam, ka eh, visi iesaistītie ziņojums sagatavošanā dalībnieki arī ir ieradušies. Tātad tagad dosim vārdu Švāba kungam un pēc tam koreferenti. referenti izteiksies eh, balsojums rītā. Tātad šāba kungam vārdu. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Tas, ko jūs šeit teicāt, acting reportor, tātad eh, vietas izpildītājs eh, referentam, paldies par šo titulu, bet man jānorāda, ka es šodien varu tikai nolasīt to, ko Hanslikas kundze būtu šeit labprāt prezentējusi kas ir mūsu atzinuma sagatavotāji, un diemžēl nevar šodien ierasties. Dāmas un kungi, Sociālajie uzņēmumi, kas eh, komisijas sociālo uzņēmumu iniciatīvas centrā ir, mūsuprāt, ir ar lielu potenciālu. Tie var dot eh, ekonomikas izaugsmi un jauns darba vietas iekšējā tirgū, bet tiem ir nepieciešams arī uh, labvēlīgs klimats, kuro, kurā attīstīties un attīstīt savas priekšrocības. Un tāpēc uh, viena sastāvdaļa uh, kas uh, ir jāizskata šīs iniciatīvas sakarā, ir tas, vai uh, valsts un pašvaldību iepirkuma kontekstā pastāv pietiekams iespējas šādiem uzņēmumiem ar savu īpašo profilu tos varētu ņemt vērā. Tā pašā laikā uh, iepirkuma jomā, protams, ir vajadzīgs arī uh, vienots, vienots spēles noteikumu un nedrīkst pieļaut konkurences kropļojums. Tāpēc es uzskatu, ka Eh, šajā atzinumā noteikti ir jāņem vērā tas, ka īpaši nosacījumi eh, īpašiem apstākļiem ir jāparedz eh, tādiem uzņēmumiem, kas pieņem darbā sliktākā situācijā atsošus cilvēkus. Un tas ir tā jāintegrē iepirkuma jomā, lai varētu dot iespēju šiem uzņēmumiem. Tāpēc būs svarīgi, un tā uzskata Hānslekas kundze, sociālo uzņēmumu attīstību iekļaut ilgtspējīgā stratēģijā, tādā ilgtermiņa stratēģijā, kas ietver visu Eiropu un dotu iespēju šādiem uzņēmumiem attīstīties. Atzinums, kuru ir iesniegus Hanslikas kundze, uh, piedāvā arī sociālo uzņēmumu nozīmi savstarpējai sapratnēji un uh, dažādu prasību apmierināšanai uh, patērētāju vidū, jo īpaši ievainojamāko um, patērētāju vidū uh, tam varētu būt augsta nozīme. Sociālie uzņēmumi līdz ar to var veicināt to, ka visā Eiropā būtu aktīva pilsoniskā sabiedrība, kas ir svarīga, lai rastu inovatīvus risinājumus ekonomiskajām grūtībām, kurās atrodamies, un veidotu ilgtermiņa noturīgu un iekļaujošu izaugsmi. Mums ir seši kompromisa grozījumi, kurus sociāldemokrāti un liberāļi arī atbalsta. ECR, jūsu politiskā grupa priekšsādātāja kungs arī atbalsta šos kompromisa grozījumus, izņemot pirmo. Tur ir runa par mikrokredītiem. Un par to noteikti mēs vēl šo to dzirdēsim diskusijās. Un tagad ar nepacietību gaidu diskusijas un uh, ceru, ka es kā referentu vietas izpildītājs esmu uh, arī izpildījis jūsu cerības priekšsādātāja kungs, kurus uz mani likām. Your... Jā, un es atgriezīšos, es jums došu vārdu vēlreiz beigās kā referenta vietas izpildītājam. Uh, tagad uh, dosim vārdu ko referentiem. Uh, Peres konsulza. Paldies! Paldies Švāba kungam par to, ka viņš pieminēja šos eh, neaizsargātos patērētājus. Un es eh, pateicos uh, Hanslikas kundzei par to, ka viņa pieņēma dažus manas grupas grozījumus, kas ir svarīgi. Pirmajā punktā ir runāts par to, kā mēs varam attīstīt šos sociālos uzņēmumus, ņemot vērā viņu specifisko raksturu un arī vajadzētu pārliecināties, ka finansu noteikumi ir tādi, kas e, ļauj šiem uzņēmumiem darboties ilgtspējīgi. Tiek uzsvērta sociālo uzņēmumu nepieciešamība e, pirmkārt e, ņemt vērā sociālās vajadzības un arī ņemt vērā patērētāju pieaugušās prasības pēc ētiskām precēm, kas atbilst uh, standartiem. Ceturtajā punktā ir ņemts vērā viens no grozījumiem, kur ir teikts, ka sociālajie uzņēmumi veicina arī iekšējo solidaritāti, ekonomisko attīstību un vienādas iespējas vīriešiem un sievietēm. Tāpat arī šie uzņēmumi veicina sociālo kohēziju un arī tiek dota iespēja saskaņot darbu un ģimenes dzīvi un arī nodrošināt vides ilgtspēju. Tad eh, sestais eh, valsts iepirkumu regula. Eh, šeit Eh, ir uzsvērts, cik svarīgi ir eh, nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus, kas veicina sociālo iekļaušanu. Astotajā punktā grozījums eh, runā par šķēršļu novēršanu un šāda pieeja vislabāk darbojas krīzes laikā un ir jāpievērš arī uzmanība birokrātijas samazināšanai. Paldies, mūsu grupa balsos par vairumu no šiem grozījumiem. Paldies, Peres kundz, Hātsmarker kungs, lūdzu. Paldies, gribu teikt paldies Hanslikas kundzei, kaut gan viņa nav klāt. Uh, Paldies par ļoti labo darbu. Šajā, šis atzinums ir, uh, tas ir tāds labs teksts, tas ir sabalansēts, līdzsvarots, tajā ir pieminēti visi svarīgie jautājumi. Sociālie uzņēmumi tiešām var būt impuls inovācijām, un tie apliecina ilgtspējīgu izaugsmu un ir svarīgi ne tikai kā darba vietu radītāji, bet veicina solidaritāti sabiedrībā. Un raugoties uz to, kas notiek šobrīd Eiropā, var redzēt, ka nabadzības problēma un sociālā solidaritāte iegūst arvien lielāku tādu nozīmi. Un nabadzība izplatās, tāpēc tas ir tik svarīgi. Un ir Ļoti labi, ka tieši šobrīd mēs strādājam ar šādu ziņojumu. Komitejā mēs eh, ne par ko nestrīdējāmies, eh, bijām vienasprātis, visu partiju pārstāvji un vienojāmies par to, ka gribam eh, dot jaunus stimulus, lai 11 miljoni cilvēku, tas ir 6% no strādājošo, no strādājošajiem varētu izmantot labākas iespējas. Arī valstīs, kurās šobrīd ekonomiskā krīze ir sevišķi smaga. Mēs vienojāmies par virkni kompromisu priekšlikumu, un sevišķi mani iepriecina prasība samazināt birokrātiju, uh, jo daudziem uzņēmumiem vienotā tirgū jācīnās ar birokrātiem, tas sevišķi smagi skar šos sociālos uzņēmumus, tāpēc ir jānovērš visi šķēršļi šo uzņēmumu dibināšanai un nostabilizēšanai. Uh, valsts pasūtījuma uh, jomā ir vairāk jāiesaist sociālajie uzņēmumi, viņiem ir jābūt lielākai piekļuvei, ir jākombinē vienkāršošana ar modernizāciju. Un tas ir paredzēts arī Tarabēlas kunga ziņojumā, te vēl mazliet arī ir iespēja uzlabot šo tekstu. Un vienu punktu gribu uz, izcelt sevišķi, tā ir pārobežu sadarbība tieši sociālajiem uzņēmumiem. Arī te daudz ko vēl var darīt, jo sinerģijas efekts netiek pilnībā izmantots. Es pats nāku no reģiona, kur sadarbojas trīs valstis - Luksemburga, Francija un Vācija. Un šī sadarbība ir acīm redzama un es redzu arī, kādi šķēršļi ir sociālajiem uzņēmumiem. Tāpēc priecājos, ka pārobežu sadarbība ir īpaši um, atbalstīta kompromisa grozījumā. Svarīgs jautājums ar to saistīts ir veselības aprūpe. Un kā parlaments mēs esam arī iecerējuši atvieglināt uh, veselības aprūpes sektorā strādājošo sadarbību pāri robežām un šeit var izmantot un arī radīt ekonomikai papildus potenciālu. Svarīga dimensija vienotajiem tirgum um, uh, ir šie uzņēmumi tieši krīzes apstākļos. Paldies, ka man uzklausījāt arī iepriekš. Paldies! Paldies, uh, Rīlis Kunze! Rīles kundze, arī es gribu pateikt paldies Hanslikas kundzei, kas nav klāt. Viņa ļoti konstruktīvi sadarbojās ar mums. Kompromisa grozījumus mēs atbalstīsim. Nepiedalījāmies ļoti aktīvi to uh, izstrādē, jo esam maza politiskā grupa. Gribu runāt tikai par vienu punktu, kas ir svarīgs. Tas ir valsts pasūtījums. Un šeit sociālajie uzņēmumi mēdz būt ļoti dažādi. Ir tādi labdarības, bezpēļņas uzņēmumi, bet ir arī lieli pelnoši uzņēmumi. Un tas ir jāņem vērā, šī atšķirība. Manuprāt, problemātiski būtu sociālos uzņēmumus pilnīgi izņemt laukā no iespējas privātajiem piedalīties tādā publiskā kooperācijā vai valsts kooperācijā, jo tas ir eh, tomēr, tai var būt lielas atšķirības starp bezpēļņas uzņēmumu un sociālo uzņēmumu. Es rūpīgi iepazinos ar tekstu. Um, daži grozījumi varbūt ir tādi mazliet juceklīgi, bet balsojot mēs, protams, šeit ieviesīsim lielāku skaidrību. Paldies! I think, I think our... Paldies! Tie bija ļoti svarīgi jautājumi Maklārtin kundze lūdzu. Paldies! Es arī apsveicu sociālo uzņēmumu iniciatīvas atzinumu un es uh, apsveicu atzinumu un arī vairumu kompromisu. Es uzsvēru mazo un vidējo uzņēmumu uh, lomu un uh, arī vienkāršotas regulācijas lomu un es priecājos, ka arī referente eh, atbalsta šo kompromisā. Tātad mums ir arī jāpārliecinās, ka mēs dodam atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem un samazinām birokrātiju. Arī mikrokredīta priekšlikumi ir saņēmuši atbalstu, un es ceru, ka arī kolēģi atbalstīs šo vērtīgo iniciatīvu. Es eh, atbalstu mikrokredītus arī sociālo uzņēmumu attīstībai. Tāpat es arī sagatavoju eh, grozījumu, kur ir uzsvērta sociālo uzņēmumu nozīme darba vietu radīšanā, un es priecājos, ka tas arī ir iekļauts kompromisā. Uh, Tomēr manai grupai bija grūti atbalstīt eh, dažus grozījumus par valsts iepirkumiem, piemēram, 4. grozījumā eh, par eh, šo labvēlības režīmu. Un mēs tomēr atradām 5. grozījumā labvēlīgu risinājumu par līgumiem Par eh, citiem grozījumiem daži no tiem jau ir eh, nodarbinātības likuma eh, kompetencē, un es domāju, ka ar nodarbinātības līkuma būtu jānodarbojas valstīm. Tomēr es gribu uzsvērt, ka es atbalstu vairumu grozījumu, varbūt izņemot ceturtā, pie ceturto, pie kā mēs varam vēl piestrādāt šodien. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Vai varbūt mūsu referenta vietas izpildītājs varētu noslēgt diskusiju, bet es viņu šeit neredzu zālē. Tā tad es. Uh, uh, Švāba kunga vārdā gribētu jums pateikties par jūsu ieguldījumiem šajā diskusijā. Balsojums notiks rīt un eh, mums eh, arī nodarbinātības komiteja 10. jūlijā pieņems atzinumu Tātad mums ir jānobalso rīt par šo priekšlikumu. Mēs esam nedaudz aizteigušies priekšā darba kārtībai. Mums uh, ir paredzēts sākt 11.15 par alternatīvo strīdu risināšanu un strīdu risināšanu internetā. Uh, referents nav šeit, tā tad īss kafijas pārtraukums, bet lūdzu visiem atgriezties līdz 11.15.

Uh, so, ladies and gentlemen, it's. Dāmas un kungi ir 15 pāri 11 un ir laiks sākt diskusiju par diviem ļoti svarīgiem priekšlikumiem uh, par alternatīvu strīdu risināšanu patērētājiem un par uh, strīdu risināšanu internetā. Es priecājos redzēt šeit ziņojumu, tātad referenti, referentu par alternatīvo strīdu risināšanu, Luis Greku un es vēl neredzu visus koreferentus. Rošvora kungs ir šeit, Rīles kungs ir šeit. Un vēl daži koreferenti nav ieradušies. Es arī priecājos redzēt šeit Gesanko pārstāvjus. Viņi ir uh, jau pazīstami ar savu darbību šajā jautājumā, un viņi arī komentēs vēlāk šo jautājumu. Tātad sāksim ar alternatīvo strīdu risināšanu, un es eh, došu tagad vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un labrīt visiem! un es eh, arī priecājos stādīt priekšā šo grozījumu ar 124 eh, grozījumiem. Sākotnēji bija 400. Galvenie jautājumi, kur eh, ir paredzēti grozījumi, bija priešlikuma aptvērums, pašvalsts un pārrobežu situācijas un vai attiecas e, šis noteikums arī uz e, tirgotāju darbiniekiem. Bija jautājums par to, vai ir jākontaktējas ar tirgotāju, e, kāda informācija tirgotājiem ir jāiesniedz. Vēl bija svarīgi jautājumi arī atbilstība likumam un vai arī ir šeit jāiekļauj tirgotāju prasības pret patērētājiem. Uh, tad eh, strīda izšķiršanas mehānisma neatkarība par aptvērumu ir eh, skaidrs, ka tirgotāju darbinieku iekļaušana var radīt eh, draudus strīda izšķiršanas neatkarībai. Tomēr ir ieteikti daži grozījumi, kas iekļauj darbiniekus paredzot papildus garantijas šādu grozījumu varētu apsvērt, un mēs eh, atkarībā no kritērijiem mēģināsim noskaidrot, kāds būs iznākums šim grozījumam. Tomēr nevajadzētu pilnīgi svītrot šīs garantijas. Es būtu pret svītrošanu. Tāpat ir saņemti grozījumi, kas aprobežojas tikai ar pārrobežu eh, lietām, īpaši no goja grupas, bet eh, šāda izšķiršana tikai vietējās lietas vai tikai pārrobežu radītu tirgus fragmentāciju un nepietiekamu aizsardzību. Bija eh, ieteikumi izslēgt dažus sektors, piemēram, uh, Eh, veselību un izglītību, un citi grozījumi iet pārāk tālu, iesakot izslēgt vispārīgas eh, ekonomiskas intereses. Un eh, tas ir grozījums, kas iet pārāk tālu, jo izslēdz daudzus sektorus un rada patērētājiem neskaidrību par to, kāda tad ir šī strīda izšķiršana. Uh, tāpēc es neizslēdzu nevienu konkrētu sektoru, bet eh, noskaidroju, papildināju ar paskaidrojumiem, kas tiek šeit aptvērts. Tātad tiek aptvērta strīdu izšķiršana, kas nodrošina minimālu harmonizāciju. Un šeit būtu jānoskaidro arī, vai ir eh, pretruns ar valstu likumdošanu. Tālāk bija eh, grozījumi par patērētāju pienākumu kontaktēties ar tirgotāju. Es piekrītu, ka vispirms būtu jāmēģina kontaktēties ar tirgotāju un tad sākt strīdu izšķiršanu, uh, Tomēr dažos grozījumos ir obligāti prasīts, ka ir patērētājiem jāvēršas pie tirgotāja. Eh, ir eh, gan eh, patērētājs, ir jāveicina patērētāja vēršanās pie tirgotāja, tomēr to nevar prasīt kā obligātu. Un ir minēts, ka dalību valstis var uzturēt savus strīdu izšķiršanas noteikumus, kas atļautu darboties efektīvāk. Patērētāji pienākums sazināties ar tirgotāju pirms izšķiršanas ir procedūras noteikums, kas pastāv dažās valstīs, bet ne citās. Tātad, ja mēs šādu noteikumu ieviesīsim visām valstīm, tad tas būs, eh, tā būs nepamatota prasība. Un šeit mēs eh, cenšamies panākt pie panākt minimālu harmonizāciju un procedūras noteikumi paliek dalību valstu pārziņā. Vairums grozījumu rāda, ka mēs piekrītam, ka tirgotājiem ir jāinformē patērētājs bet eh, daži grozījumi eh, būtiski ierobežoja eh, šo informāciju, kas nāk par sliktu patērētājam. Par brīvību un atbilstību likumam ir vairāki grozījumi, un, lai gan bija dažas mazas atšķirības, tomēr visi grozījumi pamatā sakrīt, un šeit būtu viegli atrast kompromisu. Un piektais jautājums - tirgotāji, kas ierosina lietas pret patērētājiem. Es uzskatu, ka, es uzskatu, ka harmonizācija šeit būtu neproduktīva un ir vajadzīgs ieteikmes novērtējums. Ne daudz, tad ir ļoti maz tādu uzņēmēju, kam būtu vajadzīgs šāds mehānisms. Parasti eh, tirgotāji sūdzas tikai par to, ka viņiem nav samaksāts. Eh, pārējās sūdzības ir ļoti eh, juridiski raksturu un tās nebūtu piemērotas strīdu izšķiršanai par izmaksām. Būtu šai strīda izšķiršanai jābūt bez maksas patērētājiem, bet ir jābūt piesardzīgiem ar eh, tādu noteikumu, ka zaudētājam būtu jāmaksā par izdevumiem. Tas atturētu patērētājs no strīdu izšķiršanas eh, lietošanas un arī eh, harmonizētu finansēšanu, kas nav šīs direktīvas mērķis. Tātad es piekrītu, ka strīdu risināšanai ir jābūt bez eh, maksas patērētājam un eh, par finansējumu ir jālemj valstī. Par neatkarību es iekļāvu neatkarību kā atsevišķu pantu, bet mēs saņēmām vairākus grozījumus par neatkarību un objektivitāti. Es mēģināšu sagatavot uh, kompromisu un um, apvienot visus šos neatkarības noteikumus vienā pāntā. Mūsu nostāja um, saskana ar uh, padomus nostāju īpaši brīvības un uh, neatkarības jautājumos, bet būs jāstrādā pie, mm, būs trialogos jāstrādā pie dažiem jautājumiem. Uh, 28. jūnijā ir paredzēta sanāksme, bet tagad es gribētu dzirdēt uh, komentārus no koreferentiem. Paldies! Un tagad es ieteiktu, tā kā mums daži uh, koreferenti strādā pie abiem ziņojumiem, tad varētu viņi arī skatīt eh, abus eh, jautājumus kopā. Majerkungs eh, ir koreferents alternatīvai strīdu izšķiršanai. Un Tunskundz lūdzu. Paldies! Man bija vairākas tikšanās ar koreferentiem un paldies par eh, šīm sanāksmēm. Tās bija ļoti produktīvas. Eh, man bija tikšanās arī ar Eiropas komisijas pārstāvjiem un par tiešsaistes strīdu izšķiršanu. Es eh, domāju, ka šis būs arī jautājums diskusijām. Un uh, mums uh, vajadzēs vēl pie šī jautājuma strādāt tālāk. Es saņēmu daudz grozījumu un daži apskata. Um, šo strīdu izšķiršanu. Un uh, ir paredzēta e, īpaša tātad kārtība tiešsaistes strīdu izšķiršanai, ka vai nu patērētājs vai tirgotājs lieto šo mehānismu, lai atrastu risinājumu, kā izšķirt strīdu e-komercijas gadījumā un tiešsaistes strīdu izšķiršanas e, mehānisms tad ļauj izvēlēties pienācīgo alternatīvo strīdu izšķiršanu. Ir iesniegti daudz grozījumu, un viens no tiem ir ļoti svarīgs, un es e, piekrītu, ja šeit strīds tiek izšķirts tiešsaistē, tad uh, pusēm eh, puša fiziskā klātbūtne nav nepieciešama. Eiropas komisija eh, lietoja eh, terminu ODR veicinātāji, un tā kā es centos vienkāršot šo regulas priekšlikumu, un arī daudziem no jums bija tas pats mērķis. Tātad ir ieteikums svītrot šo noteikumu kā nevajadzīgu, jo ir jau Eiropas patērētāju centri un Oder kontaktu centrs, tātad mums nav vajadzīga eh, vēl viena funkcija. Es piekrītu tiem grozījuma autoriem, ka vēl šī papildus veicinātāji nebūtu vajadzīgi. Es saņēmu vairākus grozījumus par alternatīvo strīdu izšķiršanu un es uh, iesāku tos nosūtīt uh, ADR referentam. Uh, jo tiešsaistes strīda izšķiršana ir tikai kā mehānisms, kā nonākt līdz alternatīvai strīdu izšķiršanai, un mums nevajadzētu skatīt alternatīvo strīdu izšķiršanu šajā mehānismā. Es atbalstu vairumu grozījumu. Tekstā ir vajadzīgi paskaidrojumi, tātad es eh, izņēmu eh, dažas eh, nevajadzīgās daļas, un tā kā es gribu visu procesu paskaidrot un vienkāršot, tad es gribētu teikt, ka atbildētāji pusē ir jābūt tai pusē, kas izvēlas vispirms alternatīvo strīdu izšķiršanu. Ir jābūt tātad patērētāju un uzņēmuma attiecībām, bet varbūt arī situācijas uzņēmēs pret patērētāju, kas ir ļoti svarīgi maziem uzņēmumiem. Konsultācijās vairāk nekā 75% atbildētāji uzskatīja, ka lietas eh, uzņēmums pret patērētāju ir eh, svarīgas arī varbūt eh, gadījumā, kad patērētājs nav maksājis bet arī šādas lietas ir svarīgas. Eh, vispirms eh, tā tad ir jāiesaka alternatīvā strīdu izšķiršana, un eh, tā kā ēnu referenti ieteica pagarināšanu, tad es ieteicu pagarināt šo ADR laiku, tātad 7, no 7 līdz 20 dienām. Un ja man būtu jānosauc galvenie jautājumi, tad gal, galvenie ir tādi, ka daži vēlējās lietot ODR platformu tikai lietām patērētājs pret uzņēmumu. Tad bija daudz diskusiju ar Eiropas komisiju par tulkojumiem. Šis, šis ir jautājums, kas arī prasa uzmanību. Tātad pēc vairākām diskusijām un konsultācijām es eh, nonācu pie secinājumi, ka par tulkojumiem ir jāatbild komisijai. Vēl bija jautājums par pieeju ODR platformai. Mums jau bija diskusija šeit, un es piekrītu, ka tā kā ir jau Eiropas portāls jūsu Eiropa, tad uh, ar šī portāla palīdzību arī ir jāie, jāpiekļūst ODR mehānismam, bet mēs nevaram prasīt, lai patērētāji apgūtu jaunas procedūras un iegaumētu jaunas interneta adreses ja mēs gribam veicināt eh, procedūru, tad ir jābūt vienam portālam, kas tiek lietots, un tad tur viss arī ir atrodams. Eh, protams, šim portālam var piekļūt arī no citiem eh, tehniski, tas ir viegli iespējams. Nākamajā nedēļā mums ir ēnu referentu tikšanās, un tur tiks apskatīti kompromisi. 9. jūlijā skatīs kompromisus un balsojums būs 10. jūlijā. Paldies par ieguldījumu. Paldies par jūsu darbu un mums ir vairāki grozījumi pie abiem priekšlikumiem. Tātad daži grozījumi ir piemērotāki ADR atzinumam, bet tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Sāksim ar Mājers kungu, tad eh, mums ir eh, ko ēnu referenti Rošvers, Rīle un Foks, kas strādā pie abiem atzinumiem. Eh, Hans Pīters Maiers, lūdzu. Jā, tangi. Paldies, priekšsēdētāji. Vairāk nekā 400 grozījumu apliecina to, cik svarīga šī tēma, par cik svarīgi tā tiek uzskatīta. Uh, Arī es konsultējos ar referentu un ar komisiju un izrādījās, ka jautājumos, kur bija domstarpības uh, par grozījumiem, mums ir jāņem vērā fakts, ka dalība valstis ir vis ļoti dažādi, izmanto ļoti dažādas ADR sistēmas un nav īsti vajadzības visu izgudrot no jauna. Uh, izstrādājot Eiropas likumu. Ja mēs gribam iesaistīt esošās sistēmas, tad mums ir kaut kā tomēr jāņem vērā un jāakceptē specifikācijas, kas ir dalībvalstīs. Un, piemēram, piedāvātajā tekstā ir formulējumi, kurus var pārprast, piemēram, ADR iestāde var uh, vai nu piedāvāt priekšlikumu, vai izdot obligātu saistošu lēmumu. Un to nedrīkst izprast tā, ka saskaņā ar mūsu tekstu tā pati izdomā, vai tas būs uh, priekšlikums vai saistošs lēmums, gluži otrā tā ir dalība valsts, kas to izlēmj, nevis attiecīgā ADR iestāde. Uh, Šeit ir daudz, par daudz ko jā, jāizrunājas, jā, jārunā ļoti konkrēti. Un gan no Vācijas viedokļa uh, svarīgs jautājums ir šie vispārējās intereses pakalpojumi. Un mēs izmantojām principu, proti dalībvalstis pašas nosaka, kas šajos pakalpojumos, vispārējās intereses pakalpojumos vai nozīmes uh, ietilpst un kas nē. Šeit uh, ir jāvadās nevis pēc līguma noteikumiem, bet pēc likumiem. Un ir arī tā saucamie jauktie līgumi, kad publiskās intereses un likuma prasības uh, nosaka uh, Uh, nosaka šo prasību, ka ir jāsamaksā. Un šeit vēl ir neskaidrības, neesam vēl tikuši skaidrībā par to, kā vislabāk to visu formulēt. Um, ADR bija paredzēts tā kā sākumā ieviest pamatojoties uz divpusējiem līgumiem, un ir valstis, kas to arī dara. Uh, Mums nevajadzētu spiest valstis šeit kaut ko grozīt, bet gan samierināties ar to, ka tā vienkārši ir. Vai citādi mēs varam ļoti ilgi atkal diskutēt, vai šeit tiek skarts subsidiārtāts princips vai nē. Arī šajā gadījumā tomēr mums ir jāatzīst, ka izlemšana ir dalībvalstu ziņā, bet mēs, lai atvieglotu darbu, ADR iestādēm iesakām vispirms kontaktēties ar uzņēmējiem, lai tiktu skaidrībā, kā vislabāk darīt. Par esošo ADR sistēmu integrāciju, to neatkarību, kvalitātes prasībām šie noteikumi ir absolūti nepieciešami. Jautājums ir, vai mēs uzņēmumu tā saucamās in-house sistēmas pārņemam vai un kā nodrošināt, lai esošās ADR sistēmas būtu neatkarīgas un atbilstu kvalitātes prasībām. Vācijā nav nekādu problēmu, piemēram, piesaistīt advokādu, kam ir jābūt pilnīgi neatkarīgam, uh, bet viņš var arī tajā pašā laikā darboties manā uzņēmumā viņam tikai rakstiski ir jāapstiprina, ka ja viņam jāizšķir strīds, tad viņš to izšķirs pilnīgi neatkarīgi. Un par tādām iespējām nu, mums eh, arī tās ir jāakceptē. Par izmaksām vai viss būs bez maksas, vai diezgan uh, samaksa būs, pakalpojums būs lēts, un par to, vai patērētājiem ir jāmaksā, manuprāt, jā, jādara otrādi. Nosakot nelielu robežu vērtību, no tā nekas ļauns nenotiks. Un, kā zināms, tas, kas ir pa brīvu, tas arī netiek vērtēts sevišķi augstu. Uh, bet principam jābūt otrādi. Tam, kas vinnē, tam ir jābūt tiesībām saņemt savu naudu atpakaļ. Tad cilvēks var uzņemties risku, piemēram, samaksāt 30 vai 50 eiro, bet tad arī ir iespēja uh, vinnēšanas gadījumā saņemt šo naudu atpakaļ, nevis vienkārši zināt, ka uh, ja es zaudēju, tad man jāmaksā arī vēl šīs strīda izšķiršanas izmaksas jāsedz. Par to tad ja jādomā, lai cilvēks uh, spētu arī novērtēt, ar ko viņš riskē, izmantojot ADR schēmas. Jātājums, vai pat tikai patērētājs var izmantot ADR vai arī uzņēmums kā tāds. Uh, un nu, ņemot vērā mūsu mērķi izvairīties no tiesu darbiem, varētu teikt, ka tikai uzņēmums izmanto ADR. Vai praksē tā arī notiek, tas ir cits jautājums. Nevienmēr uh, runa ir par uh, kompensāciju, bieži vienkārši runa ir par naudas atgūšanu, un šeit ADR varētu būt prātīgs risinājums, labāks nekā tiesas process, bet var arī cita iespēja būt, ka patērētājs iz, uh, atsakās pildīt līgumu vai lauž to, bet uh, atsakās atgriezt saņemto preci. Un šādā gadījumā uzņēmumam arī ir jābūt iespējām Eh, vērsties izmantot ADR, lai arī patērētājiem nerastos lieki lieli izdevumi. Birokrātijas samazināšana, nu, protams, būtu labi, ja tā būtu tik neliela, cik vien iespējams. Šeit arī vēl par šo jautājumu ir jārunā. Kopumā pārunās mums izdevās novērst vairākus pārpratumus šo to mēs vēl grozīsim mutiskā ceļā, proti tulkošanas kļūdas, par kurām runāja kolēģe. Ja pietrūks kāds vārds vai vārdam ir atšķirīgas nozīmes, protams, ka kļūdas tulkojumos ir jāizlabo. Un šo kļūdu ir vairāk nekā varētu gaidīt. Kopumā no 400 grozījumiem veselu virkni lielāku, lielāko daļu no tiem mēs spējām iestrādāt atrastajos kompromisos, bet tomēr mums vēl vajadzīgs laiks, jo nākamajā nedēļā neviens no mums nav šeit. Tautas partija ir Somijā, sociālisti vēl kaut kur, laikam Bukarestē, pēc tam nāk Strasbūra, asistenti nebūs, komisija nebūs klāt. Tātad mēs nevaram Uh, labi nobalsot. Vienīgais risinājums būtu balsot par 402 grozījumiem, bet, manuprāt, mums tomēr drīzāk jāatvēl sev vairāk laika vēl. Paldies! Paldies! Nu. Paldies! Mums vēl būs jāapspriež uh, termiņi un um, arī rīt pēcpusdienā koordinātoru sanāksmē apskatīs eh, termiņus. Eh, Gebhards kundze lūdzu par eh, ODR paketi. Paldies. Repo kungs lūdza man sevi pārstāvēt, jo viņam, diemžēl, šodien jābūt bērēs. Tas ir kāds viņa labs draugs, kas ir miris, un tāpēc viņš nevar ierasties Briselē. Viņš man nosūtīja ziņu. Uh, Un šajā ziņojā, ziņā par uh, tiešsaistes uh, strīdu risināšanas mehānismu, jeb ODR, viņš uh, slavē Tūnas kundzi, un es domāju, ka Tūnas kundze noteikti to ir arī pelnījusi. Repo kungs uzskata, ka sestais grozījums ir īpaši labs. Tajā tiek piedāvāts visiem patērētājiem un starpniekiem piedāvāt elektronisku formulāru, jeb uh, veidlapu, kas būtu pieejams visās Eiropas Savienības uh, valodās, lai tādējādi vienkāršot šo procedūru. Viņam patīk arī ideja, kas ir pausta 21. grozījumā, proti, ka uh, sistēmu var izmantot bez maksas. Un viņam patīk arī, ka 20, 57. grozījumā tiek paredzēts 30 dienu uh, termiņu svītrot. Tātad, uh, kā jūs redzat, viņš uh, tiešām daudzos punktos jūsu ziņojumu atbalsta, bet viņam ir iebildumi pret 29. grozījumu, kur ir runa par tūkojumiem. Un jautājums par to, kas ir atbildīgs par tulkojumiem, kas par to maksās, kā tas viss darbosies. Tas te ir eh, diezgan neskaidrs, un eh, to vajadzētu vēl precizēt. Viņam arī nepatīk jūsu 86. grozījums. Viņš uzskata, ka mašīnu tulkojumi var, eh, varētu radīt eh, problēmas, jo eh, pilsoņi jau nevienmēr perfektā valodā iesnieg, iesniedz savus pieteikumus, lieto bieži vien sarunu valodu vai slēngu, un mašīnu tulkošanas iekārtas tādu valodu nevar atpazīt. Un tāpēc vajadzētu vēlreiz par to runāt, kā to varētu risināt. Repo kungam e, ir grozījums sagatavots par termiņu, kādā ir jāsniedz atbildes uz uh, sūdzībām, un viņš uzskata, ka šim laika posmam, kas būtu jāparedz, būtu jābūt 30 uh, e, dienām Tātad tas, kas ir paredzēts, ir 30 dienas, un viņam tas šķiet problemātiski, jo šādā laikā uh, ir, uh, tur tiek ierēķināts arī laiks, kurā ir jāsavāc dokumenti, un tādējādi samazinās lēmumu pieņemšanai atvēlētais laiks. Tāpēc viņš vēlētos to grozīt. Tas ir tas, ko viņš man atsūtīja uzrakstītu par ODR mehānismu, bet es domāju, ka Roza Uh, sapratīs, ka ir laba sadarbība iespējama, jo lielāko daļu grozījumu, kuru jūs esat iesniegusi, ir pieņemami un ir uh, pamats arī labiem kompromisiem. Paldies! Thank you very much. Paldies! Tagad pāriesim pie Rošforkunga, kurš ir nākamais ēna referents. Paldies priekšsēdētāji! Pavisam uh, sākumā gribētu pateikties abiem referentiem, kas ir tiešām palieku, paveikuši lielu darbu un arī izveidojuši daudzus grozījumus, lai uzlabotu tekstu. Centīšos atsaukties uz dažiem tematiem. Um, nav tik vienkārši divus tekstus skatīt kopā, bet ir jautājumi, kas te ir kopīgi abiem ziņojumiem ir viens principi jautājums, proti, vai vajadzētu ierobežot piemērošanas uh, jomu šiem ADR un ODR mehānismiem tikai uzņēmumiem vai tikai patērētājiem. Es drīzāk piekrītu Greha kungam, kurš piedāvātu to paredzēt tikai patērētājiem. Un attiecībā uz to, ko Tūnas kundze teica, vajadzētu um, uh, to arī padarīt atvērtu patērētājiem. Un šiem mehānismiem ir jākalpo patērētājiem. Tas būtu skaidri jāpasaka, un kā jau Greka kungs teica, uh, uzņēmumi varbūt to pat īpaši neizmantos. Jā, ir mazie un lielie uzņēmumi, bet es domāju, ka uh, būtu uh, labāk, ja būtu šie um, mehānismi uh, kas būtu paredzēta tikai patērētājiem. Tas ir mans priekšlikums. Uh, vissvarīgākais punkts, ko minēja vairāki, arī Maier kungs, kas man liekas tiešām ļoti svarīgs, ir uh, uh, starpnieki, kas ir uzņēmumos. Un tā kā tas tika teikts, tad sistēmā vajadzētu integrēt jau tās sistēmas, kas pastāv uh, Uh, dalībvalstīs, un tie ir arī uh, strīdu risinātāji uzņēmumos. Un runājot par grozījumiem, un uh, ir kolēģis, kas mani uh, tagad uz mani skatās, viņš ir izsniedz grozījumus, mēs vēlamies maksimālu drošību. Tātad te runa par neatkarību, un ir vēlme tāda kā Ķīnas mūri uzbūvēt. Uh, starp uh, uh, norobežot ļoti uh, strikti šo te uzņēmuma strīdu risinātāju un pašu uzņēmumu. Es zinu, ka uh, tiek veikts katrā dalībvalstī ikgadējs izvērtējums, to veids, zinām, iestādi, lai nodrošinātu šo te neatkarību. Es te varbūt eh, mētājos no viena teksta uz otru. Jūs priekšsādātāja kungs lūdzāt runāt par abiem tekstiem, bet tāpēc es arī tagad tā haotiski nedaudz runāju. Runājot par ODR mehānismu, šeit eh, vairs nav tieša kontakta ar eh, tādu fiziski strīdu risinātāju, bet tas tiek risināts elektroniski. Es ļoti labi saprotu, ko Tunis kundze teica par šo te starpnieku. Bet eh, man nešķiet, ka vienkārši uh, vajadzētu kādu iecelt, bet viņi varbūt lieto šeit uh, citu formulējumu. Viņa savos grozījumos pat nelieto šo vārdu starpnieks, jeb Un eh, ir skaidrs, ka šādi starpnieki pastāv. bet uh, viņiem ir jāpalīdz patērētājiem. Es gribētu teikt, ka. Tā, tagad es turpināšu par ODR jautājumiem, jo ir jautājums, kas netika pieminēts, kas man šķiet ļoti jūtīgs. Proti, mums ir jābūt pilnīgi drošiem, lai tiktu aizsargāti personas dati. No brīža, kad uh, dati tiek ievadīti tīmekļa vietnē, tiem ir jābūt pilnībā aizsargātiem. Man drīzāk patiktu ideja, ka um, tiktu veidota tāda konkrēta specifiska platforma ODR. Tas jau neaizliedz uh, te likt uh, saites no uh, Eiropas lapas uz šo un otrādi, bet um, tātad mēs prasām komisijai garantēt ļoti augstu uh, lietošanas vienkāršību un arī atjaunināt lapu regulāri, un arī tūkojuma jautājums šeit ir jāmin. Uh, bet tieši tāpēc arī varbūt vajadzētu atsevišķu lapu uh, tīmekļa vietni, kurā varētu cilvēks ieiet šai ODR uh, sistēmai. Tikko es runāju par aptvēruma ierobežošanu un uh, runājam arī par vienkāršošanu un Foksa kunga uh, grozījumu man patīk. Vienkārši jāskatās, kā to visu uh, integrēt uh, šajā ziņojumā. Referenti noteikti uh, Eh, izstrādās kompromisu grozījumus, un eh, tas noteikti būtu nepieciešams. Tagad eh, pievērsīšos nedaudz atkal Greha kunga ziņojumam. Tātad. Es, protams, saprotu, ka varētu būt interesanti noteikt, ka pirms patērētājs lieto ADR mehānismu, uh, Uh, viņam jākontaktējas ar profesionāļiem. Bet tā kā tas ir pārobežu mehānisms, mēs uh, saprotam, ka tas uh, nevienmēr ir iespējams. Protams, tas atvieglotu ADR darbību bet šeit ir jāpieņem zināma elastība. Mēs nedrīkstam noteikt šeit tādu obligātu pienākumu kontaktēties ar uzņēmumu vispirms, bet es nedomāju um, tiešām, ka to vajadzētu padarīt obligātu, kā jau es teicu. Es domāju, ka tajos jautājumos, kas līdz šim netika pieminēti, piemēram, caurskatāmības jautājums, mēs zinām, ka tas ir sarežģīts jautājums, es piedāvāju uh, Uh, lai šeit, uh, kur ir norādīti daži specifiski gadījumi, uh, šeit vajadzētu izrādīt caurskatāmību. Izmaksu jautājums. To varbūt gribētu skatīt nedaudz savādāk nekā līdz šim ierunātāji. Es atbalstu to, ka patērētājiem tas varētu būt bez maksas. Es piekrītu, ka jāpadara iespējamu šeit dalībvalstīm to uh, reglamentēt atšķirīgi, ja tās vēlas, bet uh, gribētu norādīt, ka alternatīva strīdu risināšana nevienmēr uh, nozīmēs to, ka vienai pusē būs taisnība un otrai nebūs taisnība. Tas ir arī mērķis šim mehānismam rast kompromisu, nevis vienkārši pateikt, tagad patērētājiem ir taisnība vai uzņēmumam ir taisnība. Tiklīdz mēs sakām, ka uh, izmaksas jāsadz pusēji, kam nav bijusi taisnība, mēs apšaubām šo loģiku. Un ADR mehānisms būs tāds, kas pārāk kopē tiesu darbu. Un kāpēc mēs veidojam šo mehānismu? Lai atvieglotu tiesu darbu. Uh, Un tāpēc eh, te vajadzētu izvēlēties tādu atšķirīgu kultūru, eh, meklējot samierināšanos, eh, nevis šo pretnostatījumu konfrontācijas kultūru, kas ir tiesās. Tas bija tas, ko gribēju teikt par lietām, kas man šķiet būtiskas, un varu teikt, ka runājot par veselību un vispārējās intereses pakalpojumiem, manuprāt, tos vajadzētu izņemt šeit un tos pakalpojumus, kas nav vispārējais ekonomikas intereses pakalpojumi, bet kas ir vispārējais intereses pakalpojumi. Un eh, es domāju, ka, ja turpināsim strādāt, tad būsim uz pareizā ceļa, eh, varēsim veidot kompromisus. Paldies! Well, thank you very much! Lielas paldies! Mums ir diezgan daudz laika šim jautājumam, bet negribu Eh, te pārāk laiku pārtērēt, jo beigās vajadzētu ļaut izteikties arī komisijai. Rīls kundze parasti izsakās ļoti ekonomiski laika ziņā, tāpēc viņai došu vārdu tagad. Būšu ļoti īsa, izteikšos ļoti īsi. Gribu vienu punktu izcelt. Meijer kungam bija taisnība, mums vajag atlicināt vairāk laika kompromisa grozījumiem un tiešām vienoties par tiem. Uh, Daudz no grozījumiem tos raksturo mūsu pieredze pašiem savās dalībvalstīs. Un mums ir jāspēj paraudzīties uz šiem aspektiem arī tā no malas un vērst, tad gan veicināt harmonizāciju, gan tomēr arī ņemt vērā nacionālās īpatnības. Un vēl ļoti rūpīgi jāraugās uz aptvēruma jautājumu. Te es uh, piekrītu gan Meijer kungam, gan Voša kungam un uh, Rošfora kungam un arī izmaksu ziņā. Tas ir pēdējais komentārs. Es Rošfora kungam piekrītu. Būtu problemātiski, ja principā šī ADR metode uh, uh, vairāk uh, sāktu līdzināties izmaksu metodes ziņā tiesu procesam. Patērētājiem ir jāspēj aprēķināt savi izdevumi, kādi viņu gaida, un lai vienkārši viņš nebūtu spiests atteikties no šīs ADR iespējas. Un ja viņš uh, redzēs, ka viņam ir iespēja um, saņemt izmaksas, savus uh, izmaksas atpakaļ, ja viņš vinnē, tas arī nav, manuprāt, ideālais risinājums. Tiešām jūs gribat ADR metodikā iestrādāt ombuda uh, sistēmu, tas tomēr nav viens un tas pats. Šeit, manuprāt, ir diezgan grūti sajaukt šos abus, šīs abas metodikas kopā. Paldies! I'm sure you will uh, discuss that one later. That, um... <laughs> Jūs droši vien vēlāk vēl konkrētāk runāsiet par to. Mums šeit tagad nu, vispār nav ēnu referentu sanāksme. Protams, jums vēl būs jāstrādā. Lūdzu, Foksa kungs. Thank you, Chairman. I'm grateful. Uh... Paldies. Es gribētu pateikties priekšējiem runātājiem par komentāriem, un tagad pārējot pie pašiem grozījumiem. Mans mērķis bija papildīt, papildināt Greka kunga darbu un panākt, lai strīdus varētu izšķirt ātri, godīgi un neformāli. Un vēl būtu jārespektē esošās sistēmas, kas labi darbojas un dod labus rezultātus. Es priecājos, ka vairākums atbalsta e, apjomu ierobežošanu ar lietām patērētājs pret uzņēmumu. Alternatīvās sistēmas e, pamatā ir domātas, lai novērstu uh, līdzsvaru trūkumu starp, eh, kas ir par sliktu patērētājiem. Tātad šeit būtu jāapskata tikai lietas eh, patērētājs pret uzņēmēju. Es piekrītu, ka eh, šīm procedūrām būtu jābūt bez maksas patērētājam un patērētāji atturēsies no sistēmas lietošanas, ja viņiem būs jāmaksā. Uh, Es nepiekrītu, ka bezmaksas sistēma būs slikta. Es arī domāju, ka nodokļu maksātāji būtu jāatvieglo, lai viņiem nebūtu jāapmaksā šī sistēma, un tā tad būtu jādomā par to, ka uzņēmumi varētu kaut kādā veidā finansēt šo sistēmu. Es eh, priecājos, ka ir iekļautas arī esošās uh, iekšējās eh, starpniecības eh, schēmas un priecājos par garantijām objektivitātei, un es ceru uz sadarbību ar eh, Grēka kungu. Tagad par Tūnas kundzes ziņojumu es pateicos viņai par pieeju, un mūsu nostājas ir līdzīgas daudzos gadījumos. Es savos grozījumos pievērsos tam, lai patērētāji netiktu maldināti un viņiem netiktu dotas nereālas cerības. Es arī šeit aicinu aprobežot aptvērumu ar lietām patērētājs pret uzņēmumu. Par starpniekiem es domāju, ka tiek radīta nevajadzīga dublēšanās ar kontaktu punktiem, un es domāju, ka vajadzētu valstīm noteikt, kā labāk eh, izpildīt eh, funkcijas, kādas ir kontaktpunktiem. Mums ir jāpārliecinās, lai ODR tikai informētu patērētājiem par ADR procedūrām, ko patēr uzņēmums ir gatavs lietot, lai izvairītos no vilšanās, un es ceru uz tālāku sadarbību. Paldies! Paldies, un tagad eh, Dionkungs vēl. Paldies, priekšēdētāji. Es gribu teikt paldi, atvainoties Tūnas kundzei, jo Trianta Filides kungs šodien nevarēja ierasties, viņš man atstāja, nav atstājis man tekstu, ko varu nolasīt, bet viņš katrā ziņā nokārtos šo lietu Uh, bet es gribu runāt, teikt dažus vārdus par ADR, alternatīvo strīdu izšķiršanu. Tautas partijai un Dekampa kungam gribu teikt paldies par labo sadarbību, par strādājot ar šo dokumentu. Uh, Mēs kontaktējāmies ar Nīderlandes mazumtirgotājiem un patērētāju organizācijām un nonācām pie secinājuma, ka um, maz, mazumtirgotājiem ir saprātīgi argumenti. Šī sistēma tiek izmantota, ARD tiek izmantot Nīderlandē, un to nevajadzētu apdraudēt ar Eiropas noteikumiem. Šī sistēma mums ir brīvprātīga un eh, gan patērētā organizācijas, gan mazumtirgotāji ir ļoti apmierināti ar šo sistēmu. Tāpēc mūsu grozījuma priekšlikuma atspoguļo to, ka mēs vēlamies, lai šī sistēma tiktu saglabāta un valstī nevajadzētu uzņemties eh, ekonomikas funkcijas, bet gan atvieglināt ekonomikas darbību. Uh, Un tas nav gluži vie, tas pats, kas ir komisijas priekšlikumā. Mēs gribam vairāk elastības, vēl mūsu prioritāte ir pārobežu darījumi, šeit ir vajadzīga um, harmonizācija, bet mēs īsti neredzam pamatotus argumentus no um, patērētā organizācijām. Argumenti ir zināmi, tos var salīdzināt bet mums ir jāturpina sarunas par to, no kā mēs vispār izējām, ar ko mēs, uh, uz kā mēs balstāmies. Pastāv dažādi viedokļi un daudz ko mēs varēsim panākt vienojoties par kompromisa grozījumiem, lai samazinātu šo lielo grozījumu skaitu. Paldies! Vai kāds vēlas vēl uzstāties, pirms došu uh, Žuvēna kungs, Baldasārī kungs. Lūdzu, runājiet īsi, jo tad arī abi referenti vēl uzstāsies. Žuvēna kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, galvenokārt pieskaršos Greka kunga ziņojumam. Vispirms par mediāciju uzņēmumos. Tur ir virkne grozījumu no kolēģu puses un no manas puses, un tas šķiet ir tiešām svarīgs temats, un eh, Mairkungs jau to minēja, nevajadzētu izjaukt to, kas jau citur darbojas dalībvalstīs. Otrakārt, jautājums par uh, klientu dienestiem uzņēmumos. Tas var, manuprāt, būt tā, ka ja mēs to padarām par obligātu, tas nebūtu pietiekam, tur jābūt ļoti piesardzīgiem, jo klieta apkalpošanas dienas varbūt labi nedarbojas, um, varbūt tiešām vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem. Runājot par izmaksām. Arī šeit eh, ir problēma. Nevajadzētu obligāti to paredzēt bez maksas, eh, bet no otras puses eh, izmaksu atlīdzināšana zaudējošajai pusei, tāpat kā Rošfor kungs to teica, tas drīzāk grautu visu šo procedūras ideju, proti mērķi šim mehānismam ir panākt kompromisu. Uh, Tad, tad nav obligāti viens vinētājs un viens zaudētājs, tā nav jābūt. Un es arī iesniedzu grozījumu, kas uh, attiecas uz uh, jautājumu par to, lai būtu pieejama informācija visām iesaistītiem pusēm, proti ne tikai patērētājiem, uh, tas ir 332. grozījums. Un vēl uh, šis tas par grozījumiem, mm, ko ir iesniedz referents. Tos es atbalstu, jo īpaši 34. un 92. tie ir eh, grozījumi par līgumu. Ir jāstiprina patērētāja informēšana, un es domāju, ka šai informācijai par visiem iespējamiem dokumentiem, lai tur būtu informācija, gan par līgumu, gan par rēķinu. Un šeit es gribētu tiešām referentu atbalstīt. Paldies priekšsēdētāji. Mr. Baldessari. Baldessari kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies abiem referentiem par labo darbu. Sevišķi gribu uzslavēt Greka kungu Vakar juridiskajā komitejā bija balsojums par atzinumu par ADR, un tur ir tik iekļauti būtiski kompromisi par šo direktīvu, sevišķi par procedūras piemērošanas laiku vai termiņu. Un ir ļoti labs kompromiss par sesto pantu Tas ir jūra komitejas pārziņā fiziskas personas uh, iespējas, uh, tam tās ir jāsaskaņo ar virkni kritēriju. Vai cilvēkam ir jābūt, jādarbojas kādā kolēģijā, Man runa ir par kompromisa grozījumu, kura mērķis ir nodrošināt ADR neatkarību un integritāti. At šeit runa ir par to, ka ir aizliegt saņemt informāciju no um, profesionālajām organizācijām. Komisijas priekšlikumā ir garantēta neatkarība, ja šī metodika ir saistīta ar in-house iesaistītajām pusēm. Manā valstī notiek tā, ka ir tā saucamā paritātes, mediācijas vai starpniecības procedūra, un šī procedūra ļoti sekmīgi darbojas. Un šeit ir pārstāvētas abas puses, un ADR līdz ar to ir nodrošināta neatkarība un integritāte. Uh, tiek izmantota koleģiāla sistēma ar konkrētiem, precīzi noteiktiem kritērijiem. Un es gribētu, lai šis šāds risinājums arī tiktu panākts. Būtu ļoti slikti, ja ADR metodika tiktu pilnībā vienādota visā Eiropas Savienībā. No tā rastos tikai problēmas. Paldies! Thank you very much. Um... Paldies, Baldasārī kungs. Es zinu, ka jūs strādājat ar šo jautājumu. Um, juridiskajā komitejā mēs ļoti priecājamies jūs uzklausīt šeit. Paldies tiem, kas piedalījās. Tagad došu vārdu komisijai, Maineras kundzei un pēc tam Rusavas kundzei no atbildības. At atbildīgā ģenerāldirektorāta. Paldies! Tad es runāšu komisijas viedokli, un ja kaut ko nepateikšu pareizi, tad Kristīna mani izlabos. Kā parasti tiek darīts, arī es gribu teikt paldies referentiem un viņu personālam par lielo izdarīto darbu. Bet tas nav tikai tāda formāla atzinība, uh, Tas tiešām bija ārkārtīgi labas sadarbības uh, piemērs. Parlamenta kolēģi bija ļoti aktīvi, strādāja uh, ļoti angažēti un ļoti centīgi. Un mēs esam priecīgi, ka spējām viņiem piedāvāt informāciju un arī izskaidrot to, kas nebija skaidrs šodienas debatas ir mums tā kā tāds stimuls mēs redzam, ka nav nekādu grūtu, smagu problēmu uh, vai kādu īpašu uh, iebildumu jūsu komitejā pret šo priekšlikumu, ka ir vienošanās pāri partiju robežām. Un ceram, ka priekšlikums gūs arī atbalstu padomē no dalību valstīm. Uh, Būtu ļoti slikti, ja um, šī jautājuma pieņemšana tiktu vēl novilcināta ilgāku laiku. Jūs atceraties, ka šis ir viens no 12 priekšlikumiem no vienotā tirgus akta, ko ir paredzēts pieņemt ātri. Uh, un tas ir noteikts augstākajā līmenī Eiropas Savienības padomē un arī Eiropas parlamentā. Un, piemēram, varu citēt Tautas partijas līdera uzrunu februāra beigās, kurā viņš aicināja veicināt parlamentu, tātad ātri pieņemt šos, lēm, šos priekšlikumus un uh, lieki nekavēties. Es aicinu šo komiteju nobalsot par šiem diviem ziņojumiem pirms vasaras brīvdienām. Kā ievadām, es gribētu arī izcelt subsidiaritātes principu. Vairāki gan referenti, gan ēnu referenti un citi, kas piedalījās diskusijās, uh, atkal un atkal runāja par subsidiaritātes jautājumu. Komisija nekad neaizmirsa šo subsidiaritātes principu strādājot ar šo jautājumu. Un mēs vēlamies nostiprināt arī daudzveidību, kas pastāv ADR ietvaros. Mēs negribam ieviest nekādu standartizētu modeli, un pēc mūsu domām tas, ko mēs piedāvājam, ir, tas ir arī labi. Tā ir šī daudzveidība ADR e, ietvaros, dažādas e, mediācijas vai starpniecības iespējas strīdu izšķiršanā, samierināšanās procedūra, ko mēs izmantojām arī sagatavojot priekšlikumu. Mēs iepazināmies ar situāciju Itālijā un eh, mēs uzskatām, ka šis priekšlikums labi atspoguļo Itālijas situācijas specifisko raksturu. Vēl par ADR. Es runāšu pēc iespējas īsāk. Uh, Eh, kopumā lielās līnijās eh, atbalstu Greka kunga teikto, runājot par aptvērumu, aptvēruma, ADR aptvēruma paplašināšana, attiecinot to uz pārobežu sadarbību, nu, ir būtiski to saglabāt tur, kur tas jau tiek izmantots pārobežu sakaros. Mēs negribētu panākt vēl lielāku fragment, fragmentēšanu. Nē, es tomēr teikšu otrādi. Nevajadzētu limitēt AD vai ierobežot ADR izmantošanu tikai uz attiecinot to uz pārobežu sadarbību. Patērētājiem ir jāzina, ka vienalga, kur viņi atrastos, viņiem ir iespēja izmantot ADR. Un šī paša iemesla dēļ mēs negribam ieviest īpaši daudz izņēmumu, piemēram, nozares izņemt laukā. Protams, ka mēs esam gatavi uh, apcerēt dažādas uh, specifiskas atšķirības, cita starpā arī vispārējais intereses ekonomiskos vai vispārējais ekonomiskās nozīmes pakalpojumus. Mēs nedomājam, ka vispārējās ekonomiskās nozīmes uh, pakalpojumi katrā ziņā būtu šeit um, iekļaujami, bet mēs gribētu noskaidrot vai paskaidrot to apsvērumos. Runājot par tā saucamiem in-house starpniekiem vai mediātoriem, tas ir vairāk tāds franču fenomens, kaut gan varbūt ne tikai mūsu sākotnējā priekšlikumā nebija iekļauti šie mediātori ADR aptvērumā. Mēs no vienas puses saprotam raizes par to, ka var būt ierobežota neatkarība, bet saprotam arī argumentus, ka šeit tomēr viss tā labi darbojas un subsidiaritātes princips sevi arī apliecina, pierāda praksē un e, attiecīgie drošības līdzekļi var tikt iestrādāti tekstā, un es domāju, tādā virzienā mēs arī iesim. Par patērētāju pienākumu vispirms vērsties pie tirgotāja, pirms viņš izmanto ADR procedūru. Tas pirmkārt atkal ir subsidiaritātes jautājums. Mēs negribētu virzīt šo direktīvu tā, ka tā apdraudētu vai ierobežotu esošās ADR schēmas, kas labi darbojas. Bet ko mēs varam darīt, jo esam vienojušies par to, ka pirmkārt patērētājiem ir jāinformē tirgotājs par savu sūdzību, uh, Tas ir arī tirgotāja interesēs un patērētāja interesēs tas ir tāpēc, ka tas ir visātrākais iespējamais konflikta atrisināšanas ceļš. Bet cits veids varētu būt arī piektā panta noteikumu izmantošana, kas eh, nāk no procedūras noteikumu vienošanās, eh, kas ir panākta padomē tāds pienākums ir jāsaglabā, bet mēs negribam, lai tas būtu noteikums, kas skar vai attiecas pilnīgi uz visiem bez izņēmuma, neraugoties uz atšķirībām starp dalību valstīm. Mēs domājam, ka tam jāpaliek tur, kur tas ir. Par informāciju. Žvēna kungs eh, runāja ļoti pareizi. Mēs uzskatām, ka patērētāja informācija, informēšana ir būtisks elements šajā priekšlikumā un būtisks garants arī tā veiksmei. Mēs paturējām prātā informāciju, kas ir jāgūst patērētājiem, kad viņš vēlas iegādāties pakalpojumus vai preces. Uh, un informācijai ir jābūt ātri un viegli pieejamai, arī tad, ja ir jārisina kāds strīds. Un patērētājam ir jāspēj pateikt tirgotājam, tev jāatrisina mana problēma, ja tu to nedarīsi, es zinu, kas man jādara tālāk. Un šeit pirmkārt nav runa par uh, ties, vēršanos tiesā, bet gan par vienkāršu ADR procedūru. Un, lai tas tā būtu iespējams, patērētājiem ir jābūt informētam, un tam ir vajadzīgi noteikumi par piekļuvi informācijai. Un, manuprāt, uh, te arī pārlieku liels uh, birokrātiskais sloks tirgotājiem netiek uzlikts. Vēl par subsidiaritāti vai, un par izmaksām. Šis tas ir paredzēts par brīvu. Katra sistēma tiks izstrādāta attiet, atbilstoši valsts tradīcijām vai ieražām un ekonomiskajām interesēm. Uh, izmaksas patērētājiem ir iecerētas, vai nu to vispār nebūs, vai būs ļoti nelielas, bet, kā es teicu, jāņem vērā dalībvalstu īpatnības. To, ko sacīja Rošfors un Živēna kungs par šo principu zaudētājs maksā. ADR nav uh, juridiskās sistēmas vai tieslietu sistēmas daļa, Tā ir pavisam cita veida, kvalitatīvi cita pieeja un bieži nebūs viegli noteikt, kas tad galu galā ir zaudētājs un kurš vinnētājs. Runājot par neatkarību, brīvību, bezpartīskumu, te ir redzams jau visai konkrēts uh, tāds veidols vienošanās tiks panākta. Atgriežoties pie Tūnas kundzes ziņojuma, mēs atbalstam referentes vēlmi pēc caurskatāmības un um, tādas vienkāršas metodikas patērētāja interesēs. Būtu ļoti labi, ja patērētājs visu šeit viegli varēs, varētu saprast un zināt, kā to izmanto. Piemēram, ECC iespēju izmantošana. At šeit ir dažādas iespējas, kā kombinēt iesaistīto pušu uh, lomas vai uzdevumus. Runājot par tulkojumiem. Galvenais ir, lai sistēma būtu viegli lietojama, lai šī platforma, lai viss būtu viegli saprotams, lai būtu viegli piekļūt ADR, viegli lietot, un, protams, tulkojumam šeit ir liela nozīme. Diskutējot ar referentiem, mēs um, runājām arī par mašīnu tulkojuma liederību. Uh, bet mašīnu tulkojumam ir savas robežas un cil bez cilvēka palīdzības jādomā neiztikt, un nav runa tikai par burtisku nesaprašanos. Arī kultūras atšķirības var parādīties, cilvēkiem ir dažādas gaidas vai cerības, tāpēc mēs gribam, lai tas būtu veicinātājs vai kāds cits, uh, ja ir nepieciešams, ir jābūt palīdzībai no cilvēka problēmas atrisināšanā. Nepiekrītam referentē vienā ziņā, proti ODR pirmkārt vai galvenokārt piedāvājot to, izmantojot portālu Tava vai Jūsu Eiropa diskutējot komisijā, mēs nonācām pie secinājuma, ka tas nebūs labākais risinājums izmantot šo portālu. Šis portāls pirmkārt tā ir informācijas tīmekļa vietne, un iespējams, lai piekļūtu platformai, būs vairāk kārt jāklikšķinās caur šo, pa šo portālu. Uh, Un jādomā, ka piekļuve nu, ir iespējama, bet mēs tomēr gribētu paredzēt arī citas piekļuves iespējas. Turklāt sevišķi tas attiecas uz um, tirgotāju uzņēmumu tīmekļa vietnēm, ka, no kurām patiešo varētu iekļūt ADR uh, lapā. laika termiņi ir izvēlēti samērīgi, bet arī šeit, manuprāt, varam izrādīt lielāku elastību, lai un aizsargājot uh, privātos personas datus, um, mēs arī grasāmies noslēgt attiecīgās diskusijas ar komisijas dienestiem. Es ceru, ka es atbildēju uz lielāko daļu jautājumu. And... Uh, Paldies eh, par atbildēm. Eh, mums eh, ir gandrīz pienācis laiks beigt sanāksmi, tā tad īsa piezīme noslēgumā abiem referentiem vārds. Paldies par jūsu komentāriem. mēs eh, eh, šeit skatām vairākus jautājumus. Pirmais ir, eh, vai procedūra attiecas uz lietām patērētājs pret uzņēmumu vai uzņēmums pret patērētāju. Ja ir paredzēta iespēja skatīt strīdus biznesa pret patērētāju, tad nevajadzētu to izslēgt. Valstu ADR specifika ir jāņem vērā. Rošforkungs eh, runāja par starpniekiem. Mēs šeit aprakstījām eh, cilvēkus, kuri strādā ECC centros un eh, dod padomus vārds starpnieks ir ļoti vispārīgs. Šeit runa ir par konsultācijām vai padomiem, par datu aizsardzību. Visi jūsu komentāri ir ņemti vērā galīgajā versijā. Bija runāts par 30 dienu periodu. Es runāju par 90 dienām, lai atrisinātu uh, strīda, un es gribēju šo periodu saskaņot ar 90 dienām, kas ir paredzētas ADR eh, procedūrai Grēka kunga ziņojumā. Būtu vienkāršāk, ja abām procedūrām būtu vien, vienāds termiņš. Par pieju ir eh, runāts par vienas pieturas aģentūru, ja viegli pieejamu informāciju. Tie ir ļoti saprātīgi eh, komentāri, un, protams, mums ir jāturpina attīstīt eh, portāls Jūsu Eiropa. Uh, Un informācija par ODR gan var būt pieejama no visurienes, un mums nav tāds mērķis izdarīt, lai ODR būtu pieejams tikai no viena portāla. Tomēr portāls jūsu Eiropa būtu jāņem vērā, jo tur atrod arī informāciju par patērētāju tiesībām, ADR un citu. ODR procedūra būtu jāskata kontekstā un visām sistēmas daļām būtu jābūt pieejamām vienā portālā. Tādā veidā patērētājs būs informēts par situāciju un par to, kādas ir viņa iespējas. Tāpēc es negribu veidot atsevišķus portālus, bet es gribētu veidot iespējas piekļūt ODR un tādā veidā tiks eh, veicinātas patērētāju iespējas. Par mūsu darba eh, termiņiem es arī gribētu pātrināt eh, procedūras, bet par mašīnu tulkojumu nav atrasts risinājums, un es nezinu, vai šeit var kaut ko pātrināt. Paldies, un tagad vārds uh, Grēka kungam. Ļoti īsi, jo mums ir maz laika. Mans pirmais komentārs ir tāds, ka mēs mēģinām izmantot jau esošo un uz tā pamata veidot uh, jaunus risinājumus, nevis atcelt esošos. Uh, es esmu gatavs ņemt vērā valstu specifiku tālāk eh, tika minēts. Eh, jautājums, vai strīdu izšķiršana ir eh, vairāk samierināšanās nekā konfrontācija. Jautājumos, kur ir runa par formulējumu, mēs atradīsim pareizos formulējumus un vienosimies ar pusēm jautājumos, kur ir runa par principiem, tātad par informāciju. Informācija ir ļoti būtiska, bet jautājumos, kur ir runāts, piemēram, par to, ka patērētājiem ir jāsazinās ar tirgotāju, uh, tas jau ir minēts, un es domāju, ka pašreizajā dokumentā jau ir atspoguļots eh, tas, eh, kādā veidā šī procedūra notiks. Es negribu prasīt, lai patērētājiem ir obligāti jāsazinās ar tirgotāju. Es nedomāju, ka mums ir principiāls atšķirības, tomēr jā. Ja ēnu referenti uzskata, ka ir vajadzīgs laiks eh, labākiem kompromisiem, tad mēs arī ņemsim vērā šo apsvērumu. Paldies! Un eh, paldies, ka mums bija laika diskusijai, un eh, tūki mums arī iedeva dažas minūtes vairāk. Mūsu pašreizies priekšlikums tiks tālāk skatīts 9. jūlijā par kompromisa grozījumiem. Referents un ēnu referenti arī satiksies. Un es domāju, ka mums būs jāievēro termiņi, bet eh, mums būs vēl jāpadomā par kompromisiem. Un uh, vēl ir vajadzīga diskusija par kompromisiem pirms balsojuma 10. jūlijā. Paldies eh, Mainers kundzei un Rusals kundzei. Nākamais jautājums trijos ir Rošvora kunga ziņojums par patērētāju programmu. Un es priecāšu jūs atkal redzēt eh, Mainers kundzi vai kādu citu no viņa komandas. Tātad turpinām darbu trijos